si sente. Dear colleague, please, we have to go. The agenda is very busy today. Godātie kolēģi, mums ir ārkārtīgi saspringta un piesātināta darba kārtība. Lūdzu, visi ieņemiet savas viesas, sākam tagad. Bene, siete tutti pronti, diamo allora inizio. Nu, tad, ja visi ir eh, sapulcējušies, tad pārējām uzreiz pie elektroniskās balsošanas. Vispirms eh, priekšlikums rezolūcijai par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas desmitā gada progresa ziņojumu. Referents ir Tālerkungs. Tātad lūdzu sākam ar 11. grozījumu, kurš par Kokankungs Tātad, nē, tagad eh, es dodu vārdu Kokan kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirms mēs pārējām pie balsošanas, pirms mēs uzsākam balsošanu, es vēlētos, lai mēs balsotu arī par mutisko grozījumu, ko ir iesnieguši kolēģi. Un, uh, Tas ir grozījums, kurā ir atsauce uz vārdu Maķedonija šās rezolūcijas tekstā. Priekšlikums ir nomainīt šo vārdu Maķedonija visās vietās, kur tas parādās tekstā, nomainīt to uz bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republika. Tātad visur tas tiek nomainīts uz bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republika. Va bene, se non ci sono obietti. Jā, nu, ja neviens neiebilst, ja referents piekrīt, tad, protams, ka mēs tā varam rīkoties. Lamsdorf kungs. Jā, priek, jā priekšsēdētāji kungs, procedūra tātad reglamentā ir atrunāts par to, vai mēs varam runāt par šādu veidu mutisko grozījumu tikai tad, ja to iesniedz viens deputāts. Tātad šādā gadījumā es eh, iestājos pret šo mutisko grozījumu priekšsādētājs. Kolēģi, jā, ar vienu kolēģi pietiek komitejā, bet ja neviens ne ir, nav pret, jūs esat pret, bet tagad pārējām tie 11. Kurš par? Pret. Atturas. Nav skaidrs, tāpēc balsosim elektroniski lūdzu par 11. grozījumu. Sākam balsot. Ci sono ancora apmēram desmit kolēģi vēl nav nobalsojuši. Kolēģi. Tātad jūs esat, jūsu kartiņas ir ievietotas balsošanas mašīnās, bet jūs neesat nobalsojuši. Labi, tātad beidzam balsot. 21 pār 13 pret pieņemts, 12 par pret atturas pieņemts, 3 15. 14. tomēr. 14. par pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 1 par, pret, atturas, pieņemts divi kompromiss pirmajā daļā par pirmo daļu pār pret atturas pieņemts. Par otro daļu pār pret atturas noraidīts. 28. pār pret atturas noraidīts nav skaidrs. Elektroniski pārbaudīsim balsojumu par 28. sākam balsot lūdzu. 28. Joni. Beidzam balsot. 24 pār 18 pret pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 37 pār pret pret atturs pieņemts. 39. par pret atturs noraidīts. 42. par. Es atvainošos, mums par 40. ir jābalso, jo 39. pieņēmām. Tātad 40. par pret atturs noraidīts. 41 par pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 4 par, pret, atturas, pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 51. par 49. ir e, ienācis priekšlikums elektroniski pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 49. pār. Atvainojos, sākam balsot. Ah, Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 26 pār 23 pret pieņēmts. 51 pār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 atturs pieņemts. 71. par pret atturs noraidīts. 72. par pret atturs noraidīts. 74. ir atsaukt, 73. par pret atturs pieņemts. 78. Dalītais balsojums pirmā daļa par, otrā daļa pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss 6 par, pret, atturas pieņemts. 82 par, pret, nav skaidrs. 82. Pārbaudam elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 26 pret noraidīts. 82 noraidīts, 83 pār pret atturas pieņēmts, 84 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss septiņi ar mutisko grozījumu, ko ir iesniedz Kukankungs par pret atturas pieņemts. 86. par pret atturas pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas pieņemts. 89 par. Ko jūs vēlētos lūdzu? 88 pārbaudīt. Ja vēlaties lūdzu, 88. sākam balsot elektroniski lūdzu. 88. 88. Chiusa la votazione. Beidzam balsot par 88. 40 par 11 pret pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. 90. dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad otrā daļa par pret atturas noraidīts. Kompromiss astoņi par pret pret atturas pieņemts 96 par Mi corregge. Sekretārs man pateica, ka mums ir jābalso arī par 94. un 95. 96. mazliet paliekam aliņā, 94. par pret atturas pieņemts. 95. par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas noraidīts. 97, 98 ir vienādi. Ā, jūs vēlaties pārbaudīt. Nē, jūs tikai jokojāt. 97, 98 par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 110 par pret. Izskatās, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu par 110. grozījumu sākam balsot. Sì, sì, ma giusto. 110, aperta la votazione, ancora c'è qualche collega che non vota. Chiusa la votazione. Visi vēl nav nobalsojuši, bet tagad ir. Beidzam balsot 33 pret 21 par. Noraidīts. Tagad 108 par, pret, atturs, noraidīts. 109 par, pret, atturs, pieņemts.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 atturs pieņemts. 137. par pret atturs. Izskatās, ka ir pieņemts, bet neesmu pārliecināts, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Par 137. Par 137. Beidzam balsot. 29 pret 25 par.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 151. par pret atturas noraidīts. Nē, pieņemts. Un tagad apsvērums A, otrais grozījums par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas atturas noraidīts, ceturtais par pret atturas pieņemts. Tagad Janaku kundze, prieksēdētāja kungs, par piekto grozījumu. Vai es varbūt varētu ierosināt gro, mutisko grozījumu? Tas ir mans, mans grozījums, piektais, un tomēr mums vajadzētu svītrot īpaši priekšvaldībām. To mēs varam svītrot, especially for the governments, īpaši valdībām. Tas attiecās uz Eiropas institūcijām un ES dalību valstīm. Prieksēdētājs. Labi, tātad jūs vēlaties svītrot jūsu pieminēto tekstu. Un tā kā ir kādi, kas ir pret, mēs nevaram to pieņemt. Tātad jūs esat pret? Nē, nē, nē. Ā, tātad nav neviens pret. Ja neviens, ne, nē, tomēr ir pret. Kornelisens kundze. Vai jūs vēlaties runāt? Vēlaties izteikties? Tātad nav neviens pret mutisko grozījumu. Tad varam balsot ar šo pielikuma. Tātad par pret nav skaidrs. Pārbaudam elektroniski piekto grozījumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 30 pār, 27 pret, pieņemts. Sastais grozījums pār. Pret. Atturs noraidīts, septītais pār pret atturas noraidīts, astotais pār pret. Izskatās, ka noraidīts astotais, taču devītais pār pret atturas noraidīts, desmit pār pret atturas noraidīts, viens pār pret pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot lūdzu par ziņojumu kopumā. Kjūza la. Beidzam balsot. 49 pār 7 pret 3 atturējušies apsveicam Tāleru kungu referentu ar lielu balsu vairākumu. Jūsu ziņojums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts ir nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas ES ārpolitikas darbības joma un nozīme. Referents ir Fiorello Proveras kungs, kas ir priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 98. Voti kontrāri, astenuti aprovātu. Ap, pieņemts 90. Pret, atturs, pieņemts. Simtais. Par. Pret. Atturas pieņemts 101. par pret atturas nav īsti skaidrs. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret noraidīts, 102 par pret atturas noraidīts, 103 par pret atturas noraidīts, 104 par pret atturas noraidīts, 105 par pret atturas pieņemts, 108 par pret atturas noraidīts noraidīts. 107. par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 31 pret 26, 108 par. Pret Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim, vēlties pārbaudīt labi. Balsējam elektroniski 108. Gal galā, ja šaubas pastāv, tad eh, man, protams, ir eh, jāatbalsta jūsu vēlēšanās. 29 pret 26 pieņemts. Pirmais kompromiss par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 Nav skaidrības par 115. balsojam elektroniski. Telemēni. Šķiet, ka jūs sākat nogurt un ļoti slinki ceļat rokas. 115. tagad balsojam elektroniski. 41 pret 14 pār noraidīts. 117 pār pret atturas pieņemts. 118 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, manuprāt, 119. par pret atturas noraidīts. 120. par pret atturas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 Nē, nav skaidrs. Balsojam elektroniski par 129. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Proprio non le alzate, 45 a 6 approvato. Tātad 45 par un 6 pret nav skaidrs, jūs neceļat rokas, 103 par. Pret. Atturas. Labi, noraidīts. 131. par, pret, atturs, noraidīts. 132. par, pret, atturs, noraidīts. 133. par, pret, atturs, pieņemts. 134. par, pret, atturs, pieņemts. 138 par, Nē, tomēr 136. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, ir jābalso par 136, jo 103 to mēs noraidījām. Tātad 136 par pret atturas pieņemts. 137 par pret atturas pieņemts. 138 par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. Mūtiskais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Mūtiskais grozījums divi par pret atturas pieņemts. 147. par pret atturas pieņemts. 148. par pret atturas pieņemts 149. par, pret, atturas pieņemts 150. par, pret, atturas noraidīts 151 par, pret, atturas nav īsti skaidrs elektroniskais balsojums par 151. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Deviņi pret 51. Nu, jūs taču turat rokas kabatās. 152. par pret. Noraidīts. 153. par pārbaudām 152. Balsojam. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Jā, 28 pret 32 noraidīts. 153 par. Pret. Atturas pieņemts.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 Noraidīts. Simt sēžņu piektais par. Pret. Atturas noraidīts. Simt sēžņu sastais par. Pret. Atturas. Šķiet, ka pieņemt. 166. 166. To gribat pārbaudīt. Labi. Pārbaudām 166. Viceprezidenti, eccetera. Chiusa la votazione. Mums šķita, ka mēs esam pārliecināti par rezultātu, bet šķiet, ka nē. Nu, 29 par 31, jā, nu, šeit varēja rasties šaubas, bet tomēr gal galā nu redīts. 167 par pret atturas pieņemts, 4. kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas pieņemts noraidīts, 3 ceturtais par, pret, atturas, noraidīts, 3 piektais par, pret, atturas, noraidīts, 3 sestais par, pret, atturas, noraidīts, 3 septītais par, pret, atturas, nav skaidrs. Elektroniski par 37. sākam balsot. Ah, sì. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 3, 4, 26 pieņemts. 38 par pret. Atkal jūs neceļat rokas. 38. sākam balsot elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts 39. Lūdzu ceļiet rokas par pret. Atturas pieņemts. 40. par pret. Atturas noraidīts. 41. par pret. Atturas noraidīts.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 noraidīts, 86. par, pret, atturas, pieņemts, 89. par, pret, atturas, noraidīts, 90. par, pret, atturas, pieņemts, 91. par, pret, atturas, noraidīts, 91. par, pret,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 atturs pieņemts. Tālāk pirmais grozījums atsaucēm. Pirmais pret atturas noraidīts. Otrais par pret atsaucas atturas pie, noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret pret atturas pieņemts. Piektais par. Ceturtais tika pieņemts, tātad sestais par. Pret atturas pieņemts. Septītais par. Atturas pieņemts. Astotais par. Pret atturas pieņemts. Devītais par. Pret atturas pieņemts.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 Vai mums ir jāpār, 16 nav jābalso, 17 par, pret, atturas, noraidīts, 18 par, pret, atturas, nu nav skaidrs, pārbaudam elektroniski. Chiusa la votazione elettronica sulla. Beidzam balsot. Beidzam par 18. tātad 36 pret 25 pieņemts. 19. par. Pret. Āturs pieņemts. 20. par. Pret. Āturs pieņemts. Tagad Libe komitejas atzinums. L1 par pret atturas pieņemts. L2 par pret atturas pieņemts. L3 par pret atturas norēdīts. L4 Trišu, trešo pārbaudam tomēr elektroniski. Sākam balsot L3. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 35 pār 24 pret pieņemts. Tālāk L4 padaļām pirmā daļa. Pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts. Piektais ar mucko grozījumu par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturs pieņemts septītais par pret atturs pieņemts astotais par pret atturs pieņemts devītais par pret atturas pieņemts desmitais par pret atturas noraidīts vienpadsmitais par <clears throat> pret atturas pieņemts. Allora, eh, emin... Labi. L12 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa Labi, balsojam elektroniski par pirmo daļu L12 grozījumam. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 29 pār, 26 pret, pieņemts eh, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 13. par pret āturs pieņemts. 14. par pret āturs pieņemts. 15. par pret āturs noraidīts. Labi, pārbaudam 15. elektroniski. Beidzam, bal... tātad sākam balsot par 15. Beidzam. Jā, jums bija taisnība, tas ir pieņemts. 16. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 18. par, pret, atturs pieņemts, 19. par, pret, atturs pieņemts, 20. par, pret, atturs noraidīts, 21. par, pret, atturs pieņemts atturas noraidīts, 22. par pret atturas pieņemts, 23. par pret atturas noraidīts, 24. par pret atturas pieņemts. Dēve komitejas atzinums. D1 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas norēdīts. Otrais par, pret, atturas pieņemts, trīs par, pret, atturas norēdīts. Elektroniskais balsojums, lai pārbaudītu trešo. Sākam balsot. Ah, abbiamo dimenticato. Vabbè. Chiusa la votazione. 30... Beidzam balsot. 26 pār 3, 3 pret. Noraidīts. 4 par. Pret. Āturs. Noraidīts. 5 par. Pret. Āturs. Noraidīts. 6 par. Pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. Pieņemts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. 11. divās daļās pirmā daļa par pret atturas nu, pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudam otro daļu 11. grozījumam, sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 25 pret pieņemts.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 Noraidīts. Tālākie punkti tos regulē 50. Eh, punkts. Tātad 28 par 28. mēs viņu kaut kur izlaidām, un mums par viņu jābalso. Tagad sākam balsot par 28. ceturtajā lapā. Un tur ir norāde, rekomendācija balsojumam. Ibrizāgečas kundzes grozījums. Tātad, kas ir par? Pret? Pieņemts. Un visbeidzot par rezolūciju kopumā elektroniski sākam balsot. Vabbè, manca un po' di voti, comunque chiudiamola, <laughs> perché ci sono delle schede inserite senza voto. O... Nu, lūdzu, lieciet kārtīgi tās kartītes. Nu, skaisti. Eh, vicepriekšsēdētājs ir uzvarējis tikai ar vienu balsi pret un trījiem kolēģiem, kas atturējās. Es tiešām apsveicu eh, viņu ar šo lielisko rezultātu. Un viens eh, balsojums vēl ir atlicis. Un tas ir 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana Es vispāriem budžetam, tātad tikai aizies kundz pār pret atturas pieņemts, divi pār pret atturas noraidīts, trešais pār pret atturas noraidīts, ceturtais pār pret atturas pieņemts, piektais pār pret atturas pieņemts. Un ko galīgais balsojums, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 53 pār 1 pret apsveic referentu, un ar to arī mūsu balsošana šodien ir beigusies. Allora, invito uh, il vicepresidente designato E tagad eh, vēlos eh, uzaicināt Mestā Pasko vai arī Pravēra kungu. Lūdzu, eh, pienāciet tagad šeit pie galda, jo nākošā prezentācija mana. Paldies! Ah, l'altro. Colleagues, please, let's... Cienījamie kolēģi, turpināsim darbu. Un tagad eh, runāsim par eh, Albertīni kungas ziņojumu Eiropas parlamentam. Cienījamie kolēģi, turpināsim darbu. Albertīnī kunga referāts. Lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs mēģināšanā kodolīgi. Es vēlos dot eh, kolēģiem eh, laiku izteikties par grozījumiem. Tas, tas ir eh, padomas gada ziņojums Eiropas parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politiku, un tas ir pirmais šāda veida ziņojums. Mums ir 273 grozījumi, 173 grozījumi un tas ir daudz vairāk nekā iepriekš, un tas parāda intereses līmeni par šo jautājumu, jo tas uh, ir jaunās ES eh, e ārpolitikas satvarā. Un eh, jaunās, eh, arī jaunā struktūra, kas mums izveido, tas ir Eiropas ārējās darbības dienests. Un šeit parādās parlamenta ļoti būtiskā loma, kas nosaka um, virzību un arī sīk skata visu. Tātad šeit ir skaidri jā, jānosaka, kas notiek Austrum Eiropā, um, eh, Baltkra Baltkrievijā un visā vidus um, jūras reģionā arī Tunisijā un Alžīrijā. Un e, šeit tas teksts, kas izveidots pirms dažām e, nedēļām, ir jūsu e, apskatīšanai, un tas tiešām visu laiku attīstās ikdienas. Varbūt būs arī mutiskie grozījumi, lai, jo balsojums ir plānots 13. aprīlī. Uh, Arī šeit ir Kosova, eh, eh, Krievija, mm, Austrum partnerība, kā arī mm, vidusjūras valstis eh, Alžērija un Tunisija. Un mēs jau arī tagad izstrādājam kompromisa grozījums. Un līdz ar to tiešām mums būs 273 mm, grozījumi, jeb apmēram tā. Un es tiešām gribu pārspriest tos kopā ar ēnu speciālistiem. Un ir 25 grozījumi pašlaik tiek spriesti. Un eh, um, tas varbūt sastāv vienu pusi no visiem grozījumiem, kas bija ies, iesniegti. 12. aprilī pirms balsojuma būs iespējams eh, iesniegt uh, šo kompromisu grozījumu galīgo variantu. Uh, ir daži tādi jautājumi, kas būs daudz svarīgāk, kā piemēram vispārējie uh, uh, mērķi drošības politikai saskaņotība Eiropas ārējās darbības dienestā krīzes pārvaldība, enerģijas politika, tiesiskums, de demokrātija un vesela rinda citu jautājumu. Es te nenosaukšu visus. Un es ceru, ka mums būs iespēja visu to, uh, debat, par visu to debatēt, tad, kad būs kompromis grozījumi un arī tos jautājumus, kas eh, skar geogrāfiskos reģionus. Un eh, tas būs plenārs, tiks spriests plenāra sēdē maijā. Un es eh, labprāt uzklausīšu kolēģu domas, ir tīpaši tos, kas bija iesnieguši grozījumus. Paldies! Lies paldies, priekšsēdē kungs! Eh, Albertīna, eh, Albertīnī kungs ir norādījis galvenos jautājumus. Un, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā pašreizējo situāciju, arī ārpolitiku iepriekšējā periodā. Daži grozījumi, ko es iesniedzu, un arī pār, eh, pārie griežas pie komisijas un tīpaši pie augstās pārstāvis lai izmantot šos ziņojumus strateģisko priekšlikumu izveidošanai. Tā, tas nozīmē, ka arī Albertīnī kungs arī runās uh, ar uh, augsto pārstāvi, tā kā šie ziņojumi, kas bija uh, pagātnē, varētu, lai, lai viņi arī nesaturētu informāciju par nākotni. Albertīni kungs ir uh, minējis ārējās, Eiropas ārējās darbības dienestu. Šeit ir, protams, tas ir eh, smags, smags situācija, mums tikai daži mēneši laika palikuši, mums ir grūti visu to izvērtēt. Varbūt nav pārāk liels jēgas. To darīt. Un, un uh, skatīt visus dienestus. Uh, jo tie eh, ne, nav ES satvarā. Tas mums ne, protams, mums jāizsaka kritisks piezīmes, tas ir pareizi. Bet šis ziņojums arī parāda e-spēku un varēšanu un arī augstās pārstāvs lomu. sīkāk jāskata. Eh, eh, Eiropas ārējās darbības dienestu, diplomātiskos dienestus, kā viņi strādājuši pēdējo gadu gaitā. Arī jāskata arī Japānas jautājums un attiecības, te gan ir stiprās, gan vājās puses, un kā mēs tur darbojamies. Mums nav slepenā dienesta, varbūt kas maz nav slikti Ziemeļāfrikā viņi daudz ko tā panākuši, bet mums noteikti ir nepieciešams informācijas dienas, kas strādāt kopā ar opozicionārām grupām, ir tīpaši Ziemeļāfrikā un arī Centrālāzijā un uh, Kaukāzā. Mums ir jā, jāsņem daudz precīzāka informācija, ja mēs vēlamies rīkoties brīvi un atklāti un jāskata, kā Eiropas Savienība saņem informāciju par visām šīm minētajām valstīm. Un tad, tad gan te, te ir minēta gan uh, dienvidu, gan austrumu partnerība, un te ir vesela rinda grozījumu, bet mums jāņem vērā arī pašreizējā attīstība, un pēdējo kārt mums ir nepieciešams uzsvērt fakts, cik svarīgi ir veicināt demokrātiju un sociālo taisnīgumu, ja mēs runājam par Ziemeļāfriku. Te faktiski eh, nemaz nevar tā īsti runāt par de demokrātiju. Un mēs jādomā par to situāciju, kādā dzīvo jaunieši viņu uh, vēlmes un nav, netiek ņemtas vērā, viņu iespējas nākotnē, tīpaši attiecībā par um, izglītību un apmācību, viņam nav iespēja saņemt uh, normālas darba vietas. Bieži vien arī tie, kas iegūši izglītību, viņi nevar dabūt darbu. Uh, ir jau uh, labi, ka viņi cenšas tikt uz augšu, bet ir būtiski svarīgi, ka mēs šeit īpaši izceļam sociālā taisnīguma un demokrātijas principu nozīmi un uh, arī Eiropas ār, ārējās darbības dienesta nozīmi. Attiecībā par Japānu arī tur jādomā, un tad uh, mums ir centrāla Āzijā ūdens problēma. Un tad ir Eh, jautājums. Eh, Taģikistānā ceļ lielu dambi. Jā, jāņem vērā arī šie jautājumi, ka mēs runājam eh, par Eiropas ārējās darbības dienestu un tā darbību. Un arī Mums ir nepieciešami šie kompromisa grozījumi, mums ir nepieciešami risinājumi. Mēs jau nevaram eh, pieprasīt eh, kopēju ārpolitiku no citiem un tad pašiem nespēt eh, to no, nos, no, nodrošināt. 28. mums būs apspriede Atēnās Un es ceru, ka mēs varēsim tiešām 13. aprīlī balsot eh, četros. 30 eh, mums nāks eh, Armēnijas premjerministrs. Tas ir prezidents vai uh, prezidents? Uh, te mūsu priekšsēdētājs to noskaidroja. Priekšsēdētājs kungs ir dīvaini, ka. Uh, ka mēs gaidām ziņojumu, ka, kam jābūt par ārpolitiku. 2009. Eh, gadā, bet tas jau pagātnē. Es pat knapi varu atcerēties vispār, kā tas bija un kas notika 2009. gadā. Un varbūt būtu saprātīgi skatīt procedūras, kas tiek piemērotas uh, eh, igada pārskatu sastādīšanā. Tas varbūt pātrināt šī darba gaitu un šī jautājuma skatīšana, tajā skaitā arī um, igadējo pārskatu skatīšanu. Jo, protams, eh, ir laiks ir pagājis, kad izveidotā Eiropas ārāpas eh, darbības dienests, un es piekrītu, eh, ka mēs nedrīkstam eh, būt pārāk kritiski pret kaut ko, kas vēl tik tikko kā izveidots, bet jau tagad ir pazīmes, kā Katrīnas Eštaunas loma ir problemātiska Es runāju kā cilvēkus, eh, kas piedalījās šīs funkcijas formulēšanā, sarunu gaitā, un tāpēc varbūt tas ir jūtīgs jautājums. Tas ir eh, sarežģīts jautājums, jo faktiski tur ir vesela funkcija kopa, kas viņai ir uzticēta. Te ir jāsaka, uh, Eh, es, protams, viņu atbalstu, bet bieži vien šī, viņa saredz sevi kā eh, starpnieku starp eh, padomi un komisiju un nevis kā kopējās ārpolitikas un drošības politikas virzītāju viņai, protams, ir tiesības uh, uh, ierosināt uh, kopējās ārpolitikas uh, jautājumus, bet bieži vien viņa nespēja uh, pareizi trāpīt uh, īstiem jautājumam. Un arī savā grozīmā ceturtajā punktā es mēģinu sīkāk paskaidrot visu uh, viņas darbu apjomu, kas galvenokārt, galvenais uzdevums ir politiku ierosināt un nevis to ieviest. Treškārt, uzskatu, kas mums ir nepieciešams, tas ir arguments diskusija padomē dažādu valstu starpā, kas nepiekrīt viena otrai e, šajos pamatjautājumos. Piemēram, tā kā Kosova, Mas Maķedonija, Turcija. Bet, protams, dēļ bieži slēpti jautājumi un problēmas ar, kā arī eh, domu uzskatu konflikti valstu starpā, un dažie no tiem ir eh, vēsturiski ievirze un proporcijas. Un eh, tos ir, protams, grūti atspēkot, bet tomēr es, es, es uzskatu, ka nākt par labu, ka visas šīs nesaskaņas tiktu celtas galdā un pārunātas un analizētas un saprast to, uz ko šīs nesaskaņas balstās. Tā, lai veidotu kopēju, patiesu kopēju pieeju, uzskatu, ka galvenais jautājums, kas ir jāsaka šī sakarībā, ir Turcija jo šī stratēģija attiecībā pret Turciju, Turcija vienkārši sabrukusi. Un Eh, viss pievienošanās process ir pilnīgi apstājies. Un tādā veidā mēs varam pazaudēt uh, Turciju no Eiropas Savienības ietekmes sfēras. Un, protams, uh, Turcija uh, arī iz, izjūt trauksmi, jo te ir novirzīšanās, novirze no sākotnējās Eiropas perspektīvas. Nākošais jautājums ir jāizveido starp parlamentārā sadarbība parlamentu starpā. Eh, eh, Tīpaši jautājumos, kas attiec uz KADB un arī KDAP. Eh, protams, tie jautājumi nav viegli, bet pastāv liela atšķirība uh, Eh, arī eh, uzskatos un eh, nacionālos parlamentos un to atšķirībās. Visā starptautiskajā politikā. Un es ceru, ka AFET komiteja pievērsīs lielu vērību. Paldies! Eh, paldies! Eh, jūs sapratāt, ka tagad bija jābeidz. Mērkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Albertīnī kungs jau zina. Mēs uh, nedomājam uh, balsot pret pieņemt uh, šo ziņojumu, bet mēs uh, nepiekrītam um, Eiropas uh, Savienības ārpolitikas pārvērtēšanu un šeit slēdziens, ka mūsu pieeja drošības jautājumiem nedrīkst balstiesties uz NATO jo NATO tas ir uh, militāra uh, rūpnieciska mašinērija, uh, tas faktiski tā ir bedre, jo cilvēks uh, izdod tik daudz naudas par to. Un, uh, un faktiski mums nepaliek nemaz naudas uh, um, tūkstošgadus attīstības jautājumiem. Un tas rada nevienlīdzību un uh, drošības trūkumu te ir runa arī par uh, ieročiem, par masu iznīcināšanas ieročiem rodas parādi, deficīts Vai militārs spēks būtu tas, kam būtu jātiek galā ar šiem, eh, šīm problēmām? Es šaubos, nē. Mums jāvērš 21. Uh, eh, gadsimtā pie valstīm uh, tā nedomāt, un nu, es tiešām ceru, ka ASV arī to nedarīs. Protams, viņi ir NATO sastāvdaļa. Un es, es negribu arī, lai neviena cita uh, uh, valsts tā rīkotos, piemēram, Ķīna, jo uh, uh, tas nav pareizais veids, kā rīkoties. Un arī uh, kaimiņu attiecību politika uh, nav guvusi panākums. Un tātad, piemēram, ja mēs runājam par Tunisiju vai Lībiju vai uh, Eģipti kaimiņu attiecību policija faktiski sadarbojas ar Mubaraku, ar Kadāfī. Mēs sadarbojamies ar viņiem. Mums ir asociācijas līgums ar Lībiju, bet mēs gribam virzēties tālāk. Bet mēs gribam to panākt arī ar Tunisiju un Eģipti. Un tas ir šeit otrais pants bet uh, tur viņš ir, bet mēs jau nekad neesam pieprasījuši, lai viņi to pildītu. Protams, uh, tā arī meteņāgu šī frontē jāņem vērā dāmas un kungi. Ir patiesi laiks pārdomāt uh, es aizsardzības politiku. Paskatīsimies faktus. Kas notiek Ziemeļā Āfrikā? Tas skaidri norāda, ka mums, mēs esam izvērusies nepareizo ceļu. Mums ir jāpārdomā. Priekšsēdētāji kungs, Albertīnī kungs. Mums ir jāpārskata mūsu politika pilnībā, jāveido pārējais sistēma, skaidri jānosaka mērķi, mūsu attieksme pret atbruņošanos un eh, jādomā politiski. Mums patiesi eh, ir jāpārveido arī ANO, jo mēs nedrīkstam ignorēt eh, to, ko tā liek mums darīt. Tā ir problēma. Uh, un mums ir 40 tūkstoši uh, Turcijas karavīru uh, Ziemeļ Kiprā, tai politisks, tas politisks jautājums ir pilnīgi skaidri jāpasaka uh, Kiprē, ka nedrīkst šī šāda militāra attieksme turpināties. Viņi to uzskata, ka tā būs pastāvīga uh, kolonizācija, ka tā turpināsies. Mums jāvēršas eh, arī pie es eh, e iestādēm, lai tā pieliek punktu eh, šai kolonizācijai Ziemeļkiprā. Paldies! Esiet tik laipnas, ievērot laika limitu. Paldies! Es pievērsīšos vairākiem jautājumiem, kas ir mūsu grozījumos. Es domāju, ka tos pieņems rezolūcijā viens, eh, arī to, ko uh, Daftkungs teica, mums jāsaprot, uh, ko, uh, kā jārīkojas Aštons kundzei, jeb ārlietu ministriem, jo mēs it kā gaidījām, ka Aštons kundze būs dzinējspēks un Eh, un eh, tu, lai viņi būtu vadībā, protams, tas ir viņa mandāts satvaros. Eh, viņa var, mēs viņu atbalstam šajā ziņā. Un es ceru, ka arī dalībvalstis atbalsta viņu, viņas darbā, jo ir ļoti svarīga šī virzība un cik svarīgi ir koordinēt visus ārpolitikas jautājumus un aspektus. Vēl viens punkts mums ir jāpievērš vairāk vērības, kā novērst konfliktus, kā eh, būt par starpniekiem eh, konfliktu eh, gadījumos gan KDAP, gan KDAP satvarā. Un arī 8. jūlijā mēs uzklausījām Eštons Eh, kundzi, ko viņa teica, ka viņa mm, izveidos pareizu struktūru krīzes pārvaldībai, bet viņa to vēl līdz šim nav izdarījusi, jo eh, citādāk mm, Eiropas ārējās darbības dienas nespējas tikt galā ar konfliktu novēršanu attiecībā mm, par eh, KDAP misijām šeit ir jā eh, jāpārvar eh, līdzsver trūkums starp militārajām un civilajām misijām, jo iesaistīt cilvēki, kas ir mm, civiliedzīvotāji. Mums ir jāpastiprina viņu iespējas un ietekmē 16 um, no 24 misijām ir civiliedzīvotāji misijas. Tas ir būtiski svarīgi. Tātad arī jā, jānozīmē uh, par vadītājiem šīm misijām cilvēks, kas nav militārās personas. Un pēdējo kārti mums bija debats par NATO, un es uzskatu, ka būtu pareizi un taisnīgi, ka mūsu ziņojumā mēs ietvērtu uh, eh, to domu, ka NATO uh, nav spējis izveidot uh, um, ceļa karti um, kodola atbruņošanās procesam un arī civilu krīzes pārvaldībai. Uh, jo tas, e, tas faktiski ir Eiropas Savienības jautājums, nevis NATO jautājums. Un vēl te ir e, jā, jāpiemina Tesaloniku nolēmums 2003. gadā, Eh, jo arī es, eh, nu, nedrīkst eh, nevienu noraidīt no Eiropas un izslēgt no iespējas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsts arī Kosovu. Paldies! Visi, kas ir runājuši, ir, ir bijuši ēnu referenti. Un, un mums vēl ir divi runātāji, un es jūs palūkšu, lūdzu, ievērēju, ievērēju divu minūšu limitu. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es eh, domāju, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo patiesībā mēs runājam par to, kā izveidot adekvātu politiku tajos ietvaros, ar ko mēs esam vienojušies ārlietu komitejā un eh, kas ir saistīts arī ar citiem komitejas sagatavotajiem ziņojumiem. Uh, Galtjērijas ziņojums raugās varbūt uz mazliet tālāk nākotni, un mums ir jāskatās tas citu ziņojumu aspektā un gaismā, lai mēs izveidotu kopīgu ārpolitiku un drošību. Es eh, vēlētos īpašu uzmanību vērst uz šo ziņojumu, un, protams, ka mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar izvēlētajiem terminiem, runājot par tiesību doktrīnām un valstiskām doktrīnām. Tas attiecās uz Kosovu, un tā mēs esam darbojušies vienmēr, jo Eiropas Savienība vienmēr par Kosovu runā ar konkrētu valodas izmantošanu. Runājot par finansēšanas iespējām, tad, protams, ir jāmin finansēšanas iespējas, kā to vēlas parlaments. Un parlamentam vajadzētu arī sadarboties ar citām institūcijām šo instrumentu juridiskai izmantošanai. Mēs nedrīkstam pieļaut juridiskas plaisas veidošanos un juridiska vakuma veidošanos, jo patiesībā Lisabonas līgumā viss ir atrunāts. Uh, Tas pats attiecas arī uz Ēģipti. Būtu ārkārtīgi labi, ja referents varbūt varētu sagatavot mutisku grozījumu, kurā runa iet par tām valstīm, kurās iedzīvotāji iestājas par reformām. Un, protams, ka mums ir jāsadarbojās ar jaunizvedotajām mm, valsts varas pārstāvjiem. Nākamais par Irānu. Tas attiecās gan uz šo ziņojumu, gan arī uz cita kolēģa sagatavoto ziņojumu. Tuvie austrumi vispār ir ārkārtīgi svarīgs ģeopolitiskais reģions, un agrāk vai vēlāk mēs būsim spiesti sagatavot ziņojumu arī par Sudānu. Tas arī bija viss, ko es vēlējos pateikt. Nākamais runātājs. Kas? Milan Mons. Milan Mons. Vispirms es vēlētos eh, apsveikt Albertīnī kungu, jo tas ir ārkārtīgi līdzsvaros ziņojums, un tajā patiesībā ir izskatīti vissvarīgākie jautājumi. Varbūt vienīgais, kurā vēl vajadzētu mazliet piestrādāt, ir datums, jo brīdī, kad tas tika parakstīts, vēl nebija notikuma attīstījušies tik tālu Eģiptē un arī citās Āfrikas ziemeļu valstīs. Varbūt nelielas piezīmes. Uh, Tas, ko šobrīd mēs mēģinam darīt, ir šo ziņojumu it kā atjaunot un mēģināt padarīt pēc iespējas aktuālāku. Muņīja virosināja, ka mums vajadzētu ļoti uzmanīgi runāt par Kosovu. Un, protams, ka piecas citas, piecas no 27 dalību valstīm Kosovo vēl nav atzinušas, un vēlētos sveikt Albertīnī kungu. Es ceru, ka viņš arī nākotnē būs tikpat atvērts diskusijām kā līdz šim priekšsēdētājs. Tā kā mūsu viesi jau ir ieradušies no Armēnijas, un kā jūs ziniet, Albertīnī kungam ir jāizsaka viedoklis vai komentāri par šeit izskanējušajiem kolēģiem. Es atvainojos, ka es Papovska kungam nedodu vārdu, un tomēr es došu vārdu vēl Albertīnī kungam. Ma, come ho già detto, uh, le... Kā jau es teicu, es jau to teicu kā savos ievadvārdos. Šodien izskanējušie komentāri ir pilnībā adekvāti un loģiski. Īpaši ņemot vērā pēdējo dienu un nedēļu notikumu attīstību veselā virknē valstu, pie tam šie notikumi ir zināmā mērā paredzami. Uh, Jautājums iet gan par dienvidu jūras dienvidu krastu, gan arī par tuvējiem austrumiem. Situācija ir tik samērā neparasta, ka man šis ziņojums ir nedaudz jāpārstrādā, pot, proti tas ir jāaktualizē. Viss šeit dzirdētais par to, ka gan Eiropas parlamentam ir jāstiprina sava balss, lai tā tiktu sadzirdēta tuvajos austrumos, gan arī par to, ka ārpolitikai ir jātiek aktualizētai Mēs to iestrādāsim kompromisa grozējumos. Kā jau es teicu, es nākamajā nedēļā par e, šiem grozējumiem un aktualizāciju runāšu ar jums. Pirms pie mums uzstāsies e, Armēnijas ministru prezidents, es vēlētos pateikt, ka jā, ir iespējams arī man pašām nākt klajā ar mutiskajiem grozījumiem pirms galīgā balsojuma. Taču neaizmirsīsim, ka šis ir ziņojums par 2008. gadu. Tas ir gads, kurš jau ir beidzies pirms, teiksim, astronomiski runājot, diviem gadiem, un katrā ziņā devītais gads stipri lielā mērā atšķirs no citiem gadiem. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Šeit mēs runājam par tādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar periodu kurš eh, ietekmē 2009. gadu, bet kurš laikā ir daudz attālinātāks un daudz tālāk pagātnē kā tikai 9. gads. Vēl vēlētos pateikt, ka es esmu pilnīgi atvērts kompromisu grozījumu sagatavošanai, un es, protams, ka vēlēšos iekļaut pilnīgi visus komentārus, un, ja kāds izteiks arī kritiku, esmu atvērts to uzkra, uzklausīt, kā jau izskanēja šajās diskusijās, un esmu pārliecināts, ka tas atspogulāsies kompromisu grozījumos. Paldies, un pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Allora, la facciamo venire. Sì. Bene, prego il nostro ospite di venire al tavolo. Varbūt es varētu lūgt mūsu viesus nākt šeit priekšā pie prezidija galda, lai mēs varētu sākt izskatīt nākošo jautājumu. Please. Yours. Bene, diamo il benvenuto al. Es vēlētos eh, silti sveikt Armēnijas eh, premjerministru eh, Tigranu Sākisjanu. Man, protams, ir grūti izrunāt jūsu vārdu, bet es centos. Mums ir liels gods jūs uzņemt šeit, un es arī vēlētos no savas puses sveikt eh, delegācijas vadītāju, tādēļ, ka delegācija, eh, delegācijas eh, nevis pārstāv varēja šeit būt klāt. Jūsu apmeklējums mums ir ļoti interesants, tas mums ir liels gods. Jūs zināt, kā Eiropas Savienības un Armēnijas attiecības ir plašākā kontekstā skatāmas, un tad bet faktiski eh, pašmāju politikā tas, eh, šīs attiecības ieņem ļoti svarīgu lomu. 20. aprīlī Eiropas komisija eh, nāks klajā ar vadlīnijā par to, kā būtu veicams šis pārskats. Un mūsu komiteja nobalsoja par uh, austrumu dimensijas eh, dokumenta tekstu eh, par mūsu kaimiņattiecību politiku. Un es gribu uzsvērt, ka tas ir ļoti svarīgi, un mūsu attiecības, eh, protams, ir svarīgas ar visu pasauli, bet kaimiņattiecības ir kaimiņattiecības. Un mēs tiešām daudz sagaidām no austrumu partnerības. Un uh, šī politika ir eh, tāds lielisks instruments, ar ko stimulēt eh, reformas un attīstību mūsu kaimiņu valstīs. Kā jūs zināt, mēs atbalstām demokrātisko eh, pārejas procesu vidusjūras valstīs un mūsu uh, ārējā politika ir vērsta uz demokrātijas uh, ideālu izplatīšanu mūsu kaimiņu valstīs. Premjerministra kungs, arī jūsu valstīs ir notikušas opozīcijas demonstrācijas. Un tas var būt zināmā mērā um, atspoguļosies kolēģi jautājumos. Varbūt jūs varētu pastāstīt par šo demonstrāciju raksturu un to, kā valdība uz tām uh, reaģēja. Mēs ceram, ka starp mums veidosies konstruktīvs dialogs un uh, arī pretinieku viedoklis tiks respektēts, jo tā ir demokrātija un demokrātijas ideāli, kas mūs apvieno. Un visbeidzot, neatrisinātais konflikts Kalnu Karabahā. Eiropas parlaments vienmēr ir centies aizstāvēt un aicināt uz tādu saprātīgu risinājumu. Mēs vienmēr esam uh, lūguši, lai tiktu veidots tāds eh, vi, vidutāju process. Tas tika, par to tika runāts Madridas darba kārtībā un citos ļoti svarīgos dokumentos, un mēs tos atbalstām. Un mēs tiešām vēlamies, lai uh, valdības eh, Armēnijā un Azerbaidžānā tomēr sēstos pie sarunu galda un rastu risinājumu, politisku risinājumu šim eh, konfliktam. Vairāk es tagad nerunāšu, mēs klausīsimies, ko jūs vēlaties sacīt, un pēc tam mēs atklāsim debatas, kuras mums turpināsies līdz pulksten pussešiem. Jūs varat, protams, runāt sap saprātīgu laika ilgumu, tikai nu lūdzu ne vairāk par 10-15 minūtēm. Premjerministra vārds jums. Dear Mr. Albertini. Godātais Albertīni kungs, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels gods šodien uzstāties Eiropas parlamenta ārlietu komitejas priekšā, un es esmu pateicīgs Eiropas parlamentam par šās sēdes organizēšanu. Ik viens jautājums, par kuru mēs šodien runājam, noteikti ir jāizskata pēdējo notikumu attīstības gaismā. Kas ir tas spēks, kurš veicina konfliktus gan tuvajos austrumos, gan Āfrikas ziemeļos? Atbilde ir pavisam vienkārša. Cilvēki vēlas redzēt pārmaiņas. Jo vēsture, vēsture ir pierādījusi, ka ne visas pārmaiņas tomēr ir novedušas pie vēlamā rezultāta. Šā iemesla, šā iemesla dēļ es no tiesas ticu, ka būtiskas izmaiņas ir atkarīgas no mūsu spējas kopīgi noformulēt mērķus, kurus mēs visi vēlamies sasniegt. Eiropas dalību valstu pieredze pavisam skaidri ir pierādījusi to, ka demokrātisku institūciju darbības efektivitāte ir nepieciešama un, protams, pamatbrīvību un vārda brīvība ir būtiska arī sabied... sabiedriskajās debatēs, pilsoniskās sabiedrības debatēs. Armēnija ir izvēlējusies ceļu uz Eiropas pusi. Tas ir gan mūsu kristietības vēstures iesāktais ceļš, gan arī lēmums atteikties no pagātnē Armēnijā valdošajiem autoritārajiem režīmiem. Šeit varētu pieminēt gan Osmaņu impāriju, gan arī Padomju Savienību, un tas noteikti ir ietekmējis arī armēņu sociālo spēju. Demokrātiskām reformām ir potenciāls mainīt cilvēku rīcību. Un mēs jau esam izmainījuši gan vēlēšanu procesu, mēs esam stiprinājuši īpašuma tiesības, mēs esam stiprinājuši tiesību sargājošo iestāžu nozīmi, un mēs esam veicinājuši arī vidusšķiras veidošanos, jo vidusšķira ir ārkārtīgi būtiska, ekonomiska un sociāli. Tomēr joprojām eksistē plaisa starp mūsu vērtībām un centieniem un patreizējo status quo. Armēnijai tāpēc ir pēc iespējas ātrāk jāpātrina reformu gaita un institūciju reformas. Šobrīd ir skaidrs, ka tehniskā palīdzība un finansiāla rakstura palīdzība no Eiropas Savienības puses būs ārkārtīgi būtiska ātra progresa sasniegšanai. Šādā sakarībā austrumu partnerības pieminēšana un austrumu partnerība, ko Armēnijai piedāvā Eiropas Savienība, veicinās reformu procesu. Mēs jau atkārtot esam izteikuši mūsu pateicību par to, cik ļoti šī austrumu partnerība ir palīdzējusi Armēnijas ekonomiskā un politiskā integrācijā. Šobrīd Mēs e, runājam gan par asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību, gan arī par brīvās tirzniecības nolīgumu. Pateicoties Eiropas Savienības palīdzībai, esam īstenojuši veselu virkni būtisku projektu, varētu pieminēt kaut vai tiesību starp tiesību sarga institūcija Armēnijā un Armēnijas diplomātu skolas atvēršanu. Mēs varētu pieminēt arī e-pārvaldi, elektronisku nodokļu atmaksāšanas sistēmu un cīnāmies arī pret korupcijas risku. Ir arī citi būtiski projekti, projekti varētu pieminēt divus, tas ir tiesību stargājošo iestāžu reforma un, ties, un e, juridiskās palīdzības sniegšana Amērijā, ar, ar, Armēnijā. Ar Mēs runājam par īpašiem instrumentiem, kas stiprinātu un atbalstītu tiesību sargājošo iestāžu un ekonomiskās reformas Armēnijā. Tomēr mēs nevaram neņemt vērā arī ģeopolitiskos riskus, kuri šobrīd valda Dienvidu Kaukāzā. Vispirmām kārtām Azerbaidžānas naidīgā retorika, nekontrolētā militārā eskalācija, uh, un arī Kalnu Karabahas jautājums vēl joprojām rada milzīgu spriedzi reģionā. Otrām kārtām ilgstošā Armēnijas blokāde no Turcijas puses mums neļauj dažādot Armēnijas ekonomiku. Turcijas ambīcijas mūsu reģionā negatīvi ietekmē miera sarunas par situācijas atrisināšanu Kalnu Karabahā un kavē situācijas nostabilizēšanos. Un visbeidzot, mēs pilnīgi noteikti atbalstam Eiropas Savienības centienu stabilizēt situāciju, un tomēr vēlētos uzsvērt, ka patreiz sab pasaules piemērotās sankcijas pret Irānu ir apšaubāmas, jo šobrīd Armēnijas koridors ar pārējo pasauli, ja caur Irānu tas vairs nebūs iespējams, tam ir jāiet caur Gruziju. Un traģiskie notikumi 2008. gada augustā pierādīja, cik ārkārtīgi trausla ir Armēnijas ekonomika, ja tiek slēgts šis otrs transporta koridors jo toreiz mums izdevās nodrošināt Armēnijai nepieciešamos pievedumus caur Irānu, un ja pret Irānu tiks izvērsta dažāda veida pasaules sabiedrības pasākumi, tad diez vai tas Armēnijai nāks par labu. Tas pats attiecās arī uz Armēnijas un Eiropas Savienības kopējiem centieniem atvērt robežu starp Turciju un Armēniju. Tas neizdevās. Mums ir jārunā par kopīgas vērtību platformas izveidošanu. Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija un Turcija visas ir paziņojusi, ka tās vēlas tuvināties Eiropas Savienībai. Ir pilnīgi skaidrs, ka efektīvas un efektīgas reformas nāks par labu reģionālajai drošībai un sadarbībai. Taču vienīgā izvēle patreiz mūsu reģionu valstīm ir balstīties uz tādām vērtībām kā savstarpējā uzticamība, solidaritāte un pacietība. Tie ir modernas Eiropas stūrakmeņi un tiem ir jākļūst par mūsu stūrakmeņiem. Globālā krīze ir skaidri izgaismojusi, cik sasāpējušās ir mūsu republikas problēmas. Nepietiekama ekonomikas dažādošana, neefektīva valsts pārvaldes sistēma un nevienādi spēles noteikumi. Vēl bez tam ekonomiskā krīze ir novedusi pie tautas nabadzības palielināšanās, tā ir palielinājusi valsts parādu un Armēnijā plosās milzīga inflācija. Mēs iestājāmies par reformām, un tomēr Eiropas Savienība ir nodrošinājusi būtisku atbalstu, palīdzot mums cīnīties pret globālās krīzes sekām. Godātie kolēģi! Un tagad es vēlētos jums pastāstīt par mūsu institucionālajām reformām. Demokrātisku institūciju stiprināšana ir mūsu galvenais uzdevums. Demokrātisku institūciju izveidošana un aktīvas pilsoniskās sabiedrības nodrošināšana, kā arī vārda brīvības stiprināšana ir politiskās stabilitātes pamatā. Neatkarības, neatkarīgas tiesvedības sistēmas izveidošana nāks par labu gan dažādām brīvībām, gan arī uzņēmē darbībai. Izglītības sektors ir būtisks, ja mēs vēlamies stiprināt mūsu intelektuālo potenciālu un uzlabot sociālo rīcību. Moderna sabiedrība nevar tikt veidota bez modernām universitātēm. Nākamais - vienlīdzīgi spēles noteikumi ir būtiski, lai tirgus ekonomika darbotos. Un mēs veiksim arī muitas reformu. Nākamais - korupcija un neefektīva valsts pārvalde ir būtiski šķēršļi reformu īstenošanā. Šā iemesla dēļ mēs esam pieņēmuši pretkorupcijas programmu, un šobrīd mēs mēģinam izveidot likumdošanu par interešu konfliktu risināšanu. Adekvātai sociālās labklājības programmai ir jārunā par nabadzības samazināšanu, nodarbinātības paaugstināšanu un adekvātu pensiju sistēmu. Mēs, protams, pilnībā saprotam, ka reformu pārliecīgs ilgums neveicina cilvēku ticību valdo, valdošajiem, valdošajiem aparātam. Es esmu pārliecināts, ka ar Eiropas Savienības atbalstu mums izdosies doties uz institūcijas stiprināšanas ceļu. Tas mums palīdzēs nodrošināt arī makroekonomisko stabilitāti. Un visbeidzot, godātie kolēģi, patreizējā situācija Armēnijas republikā prasa drosmīgus lēmumus un ātras reformas. Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi būtiska loma drošības un stabilitātes nodrošināšanā Dienvidu Kaukāzā, kā arī reformu atbalstā. Armēnijai ir nepieciešams gan finansiāls, gan arī intelektuāls atbalsts no tā saucamajām donoru valstīm. Prezidenta Serža Sarksjana vadībā Armēnija ir izteikusi politisku gribu pātrināt reformas. Un tomēr mēs eh, joprojām sadarbosimies ar Eiropas Savienību, kā vienmēr. Paldies par uzmanību! Jā, paldies, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, premjerministra kungs! Pirmais runātājs ir Vigeņina kungs, viņš ir delegācijas priekšsēdētājs, kas uh, atbild par šiem jautājumiem. Jā, esat sveicināts mūsu komitejā, premjerministra kungs. Informācija, ko mēs dzirdējām, ir ļoti svarīga. Kas ir pārsteidzoši, tā ir tā grūtā situācijā, kurā Armēnija šobrīd atrodas un kas ievērojami ietekmē gan ekonomisko, gan sociālo situāciju valstī. Uh, Ir tiesa, ka attiecībā uz dažiem jautājumiem jūsu valstī būs jāpaļaujas uz starptautisko atbalstu. Jūsu valsts un jūs personīgi nevarat uzlabot, piemēram, eh, attiecības ar Irānu. Protams, ka jūs nevarat kontrolēt to, ko dara Eiropas Savienība un citas pasaules valsts, kā arī nevarat kontrolēt to, vai tiks vai netiks noteikts sankcijas pret Irānu. Bet Jūs, protams, varat ietekmēt kādu citu karsto punktu un proti jautājumu, atrisināt jautājumu par Kalnu Karabahu. Eh, es vēlētos eh, jautāt jūsu viedokli par to, kā jūs varat paskaidrot to, kādēļ sarunas, eh, sarunas ne, nevirzās uz priekšu un kā jūs būtu gatavi uh, piemēram, attaisnot uguns pārtraukšanas nosacījumu pārkāpumus. Kā jebkurā konflikta situācijā, nu nekad nav tā, ka tikai viena puse ir vainīga, viena pagale nedeg. Un vai jums tiešām šķiet, ka varbūt e, Armēnija saskat arī savas kļūdas šajā procesā? Uh, Par spīti šai sarežģītajai situācijai attiecības starp Eiropas Savienību un Armēniju ir ārkārtīgi labas, pozitīvas, un asociācijas nolīgums jums neapšaubām palīdzēs mm, pilnveidot šīs attiecības, un es ceru, ka pavisam drīz jūs varēsiet uzsākt sārunas mm, daudz dziļākā līmenī par uh, tirzniecības nolīgumu, un kas, kas neapšaubām paplašinās tirzniecības iespējas starp Eiropas Savienību un Armēniju, kas attiecas uz šīm iespējām. Kāds ir jūsu viedoklis, kādas ir jūsu attiecības ar Krieviju? Attiecībā uz muitas savienību esat saņēmuši piedāvājums no Krievijas par iekļaušanos šajā muitas savienībā. Uh, starp Krieviju, Kazahiju, Baltkrieviju un ir izdarīti, ir izdarīti piedāvājumi arī citām valstīm. Tas ir pretrunā ar iespēju eh, noslēgt tātad šo te paredzēto eh, brīvās tirdzniecības līgumu. Tālāk vīzrežīma atvieglošana. Es zinu, ka no Barozo kungu jūs dzirdēt tāds iedrošināts vārdus bet man jums jāsaka, ka mēs, kā Eiropas parlaments, mēs ļoti lielā mērā atbalstām uh, šo sarunu uzsākšanu, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk un lai Armēnijas iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk būtu brīva iespēja apmeklēt Eiropas Savienības valstis. Un visbeidzot, par cik esmu Eironest delegācijas vadītājs no Eiropas parlamenta, uh, Eh, Armēnija ir ļoti konstruktīva nostāja pret šo jautājumu, tādēļ es ceru, ka jau mēnešu laikā mēs varēsim apsveikt Armēniju un četras citas valsts no austrumu partnerības, atskaitot Baltkrieviju, izveidojot šo Eironest asamblēju, kas eh, piešķirs daudz vairāk iespēju jūsu valstīm, kas iekļaut, iekļaut šajā austrumu partnerības projektā un projektā Eiropas Savienība raudzīsies uz to, lai uzmanība pārāk daudz nekoncentrētos uz dienvidiem, jo mums ir ļoti daudz problēmu, kas ir jārisina arī uh, austrumu virzienā, un šeit ir nepieciešams mūsu atbalsts. Paldies! Paldies, Vigeņina kungs ar Lakī kungs. Priekšsēdētāja kungs, esat sveikts Eiropas parlamentā. Man ir divi īsi jautājumi. Viens ir saistīts ar uh, Kalnu Karabahas uh, pro, uh, problēmu. Kāda ir jūsu attieksme pret ANO rezolūcijām par risinājumu? Uh, tālāk Mecamors uh, atomelektrostacija. Tā ražo Armēnijas vienu lielāko daļu no elektroenerģijas, bet tā tika slēgta uh, Eh, zemestrīces dēļ 93. gadā un Armēnija piekritos slēgt pēc tam, kad ASV un Eiropas Savienība ilgāk laika bija izdarījusi uz uh, Armēniju spiedienu. Eiropas Savienība uh, uzskata, ka tā ir visvecākā un visnedrošākā reaktoru kategorija, kāds vispār pastāvēja bijušajā padomu Savienībā. Uh, Ko jūs varat pastāstīt mūs, mums par notikumu attīstību šajā sakarā? Paldies, Arlakī kungs! Lunačeks kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es sveicināts arī no, esat sveikts arī no zaļo grupas puses šeit Eiropas parlamentā un ārlietu komitejā. Uh, ir divi jautājumi, par kuriem es vēlētos runāt. Un būtībā es varu papildināt to, ko ar Laki eh, kungs tikko sacīja par uh, Micamoras uh, eh, atomelektrostaciju, kas ir viena no visvecākajām, bet tā joprojām turpina darboties, tāpēc vēlētos zināt. Tā ir uzbūvēta seismiski aktīvā zonā. Uh, Uh, un kas attiecas uz uh, kodoldrošības nosacījumiem uh, pēc katastrofas Metsamorā tika secināts, ka tomēr tā ir samērā droša un, un tik spēcīgam nevajadzētu, cik spēcīgai zemestrīcē nevajadzētu būt. Un Metsamors iepriekšējais direktors ir brīdinājis, ka uh, Eh, šī AS nav tik droša, kā daži varbūt iedomājas mm, pret radioaktīvo noplūdi. Vai jūs arī šķiet 2007. vai 2008. gadā nolēmāt, ka jūs vēlaties būvēt jaunu? Vai jūs varbūt kaut ko jaunu esat izdomājuši par mecamoru vai, uh, piemēram, pēc pašreizējās pieredzes mēs īstenībā nezinām, cik stipra var būt zemestrīce. Mēs Japānā tikko to pieredzējām burtiski šajās dienās. Un nākamais jautājums. Vai jums ir plāni par atjaunīgo enerģiju izmantošanu un energoefektivitātes palielināšanu, lai varētu slēgt veco spēkstaciju un jaunu nebūvēt? Nākamais jautājums attiecas uz Kalnu Karabahu. Uh, tad, kad jūs runājāt, un es šeit izteikšos atklāti, jūs runājāt par tādu naidīgu retotiku un pārmērīgu militāro budžetu no Azerbaidžānas puses. Nu, man nepatīk pārmērīgi militārie budžeti, lai arī kur tie nepastāvētu, bet es esmu uh, lasījis, ka aizsardzības budžets Armēnijā ir 19% no jūsu kopējā valsts budžeta. Uh, Manuprāt, tas arī ir ārkārtīgi daudz. Jūs tātad apsūdzat Azerbaidžānu par savām problēmām, bet eh, es domāju, ka politika atvainot, kas tik atklāti izsakos, bet politikā neko nevar atrisināt, ja viens otru tikai apvaino. Tādā veidā mēs nekur netiksim. Vai e, no jūsu viedokļa varētu būt kas tāds, ko jūsu valsts varētu darīt, lai izkļūtu no strupceļa, kādā ir nonākušas sarunas starp abām valstīm. Vai jūs varētu parādīt tādu labās gribas paraugu un sākt varbūt atbrīvot daļu okupēto teritoriju ap Kalnu Karabahu varbūt, e, tad gaidīt atbildes soli no Azerbaidžānas puses un visbeidzot. Uh, Notiek smadzeņu aizplūšana no jūsu valsts. Daudz jauniešu pamet valsti. Ko jūs darīsiet, lai viņus paturētu, jo jums viņi būs vajadzīgi? Tālāk Kēlama kungam vārds. Vairāki runātāji vēl ir pieteikšies, tāpēc lūdzu nerunājiet vairāk par trīs minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamais premjerministra kungs, man ir īpaši prieks sveikt jūs šeit, jo Eiropas Savienība ir balstīta uz vērtībām, un Armēnija ir vecākā kristiet, kristīgā valsts un pārstāv šo vērtību pēctecību, tāpēc es esmu pārliecināts, ka jums ir īpaša uh, vieta un izpratni par jums. Es sveicu Armēnijas līdzdalību Eironesta asamblējā un nākotnes sesijās. To jau minēja Vigeņīna kungs. Bet es gribētu vairāk dzirdēt par reformām. Jūs tās pieminējāt, taču ko jūs uzskatāt par vissvarīgākajām reformām un kur Eiropas Savienība varētu? Otrs jautājums ir par, par ārvalstu investīcijām Armēnijā kādi ir nosacījumi, kāds ir, piemēram, ienākumu nodoklis vai peļņas vai uzņēmumiem uzliktais nodoklis. Paldies, Kēlam kungs. Dāfa kungs, lūdzu, bet arī nepārsniedziet trīs minūtes. Priekšsēdētāja premjerministra kungs. Kas īsti ir pamatā vēsturiskajai un mūsdienu problēmai ar Turciju. Jā, mēs, protams, zinām vēsturi hrestomātiski, bet, ja mēs skatāmies no pašreizējā viedokļa, e, kā, e, kāpēc joprojām ir tik sarežģīts šīs attiecības? Un vai jums liekas, ka uh, armēņu diasporas ietekme. Eh, šī te armēņu diaspora ir ļoti plaši izplatīta visā pasaulē un ļoti bagāta. Vai tā ir drīzāk šķērslis jūsu valdības un parlamenta eh, spējai uzlabot attiecības ar Turciju? Un modernizēt savstarpēju, tātad viedokļus, viedokļus vienam par otru. Reizēm, e, manuprāt, tieši armēņu diasporas e, attieksme ir tāda saindējošāka un e, reakcionārāka un nacionalistiskāka nekā pašas armēņu valsts viedokli, signāli no jūsu valsts iekšienes un no jūsu valsts administrācijas. Paldies! Paldies Dafa kungam. Nākušas lūdzu. Liels paldies. Mēs tik tiešām jūs šeit sveicam. Es neatkārtošos vēlos sveikt jūs apsveikt jūs valdības um, ekonomisko uh, programmu, jo mēs redzam atlapšanas pazīmes pēc 2008. gada krīzes. Ja mēs, protams, ja mēs varētu izvēlēties un novietot uh, kartē uh, Armēniju kaut kur citur, jo viņai ir tiešām uh, smagi kaimiņi apkārt kā Irāna, uh, bet jūs esat strateģiski valsts mūsu eh, drošībai un stratēģijai un arī, arī plašākā pasaules daļā. Tad mans jautājums ir sekojošais, ko es varētu darīt, lai jums palīdzētu. Kad es biju ziņotājs Eiropas kaimiņu attiecību politikas jautājumus, es uzskatīju, ka es naudu ir eh, jāizlieto civil eh, sabiedrības vajadzībām eh, Kaukāzā. Tur ir Dienvidu Osetija, ne tikai Kalnu Karabahs. Bet, bet Kalnu Karabaham netika atvēlēt līdzekļu, jo man ir arī rada bažas šī karojošā retorika. Uh, un, eh, jo te ir dolāri, kas nāk no naftas rūpniecības. Jūs esat ļoti neliela valsts iedzīvotājs ziņā. 19% acim ir, ir tas, kas mm, jums ir jāizdod aizsardzības vajadzībām. Jums ir bagāts kaimiņš, kas bieži vien izsaka um, militārus secinājumus, kas var novest pie militāra konflikta, tāpēc mums ir skaidri jāsaprot, ka militāra risinājuma nav. Um, Kalnu Karabah jautājums ir jāatrisina miera ceļā. Un arī par Mins grupu, kas, eh, tā, vai Francija pietiekomi šeit eh, dara, kādā mērā augstā pārstāva varētu darīt vairāk. Es, eh, es darbojos īpašā pārstāvja grupā Ziemeļkaukāzā, kas tagad jau ir atcelta Un uh, mēs skatījām tādus jautājumus kā Kalnu Karabā, Karabahs, acīm redzot, uh, uh, kādu vajadzētu nozīmēt īpaši, lai kas risinātu uh, konfliktus uh, austrumos Kaukazā un arī Moldovā. Uh, E, tādā veidā sasniegt la, lielāku integrācijas pakā, e, pakāpi e, Dienvidu Kaukāzā. Ja mēs neko ne, nerā, nedarīsim, tad var notikt atgriešanās pie militāra konflikta. Un uh, rietumos mēs ciešam uh, no šim sakām, no uh, uh, arī migrācijas plūsmām un bēgļiem. Paldies! Paldies Tanekungam! Uh, Kirilov kungs lūdzu. Trīs minūtes. Paldies, eh, premjera kungs, ka jūs esat kopā mums. Eh, eh, paldies par jūsu patiesēm pie, atziņām par konfliktu un jūsu valsti. Es piekrīstu jums, ka pēc tāda gara laika perioda, tas jau ir 20 gadi, uh, Eh, šis strupceļš pastāv Kalnu Karabahā un ir jādara kaut kas lietas labā. Eh, tātad šeit ir nepieciešams ļoti svarīgs eh, izmaiņas. Mēs nevaram piecieš šādu stāvokli, tas nav ilgtspējīgs, jo mm, tik tiešām ir uh, upuri no abām pusēm. Arī uh, arī snaiperi, piemēram, nogalina slavenas personības eh, Azerbaidžānā. Patiesi tā ir, ka jūs jau minējam, ka nepieciešams, eh, nepieciešama Eiropas Savienības daudz aktīvāka loma. Bieži vien mēs eh, nespējam cerēt to sasniegt. Arī to, ko Lunišķeka kundze teica. Ja jūs nespēsiet varēt eh, eh, konstruktīvi rīkoties un parādīt labo grupu, mm, tad jūs nevarēsiet atrisināt eh, šo jautājumu ap Kalnu Karabahu. Jums, protams, nepieciešams arī garantijas varbūt jūs domājat, jo citādāk Azerbaidžāna aizņems jūsu vietu. Uh, Eh, es domāju, ka tas ir iespējams, un jūsu interesēs ir lūgt Eiropas uh, Savienību uh, un arī pasaules sabiedrību, pat Krieviju, nodrošināt miera uzturēšanas aktivitātes, kas notika pirms nedēļas. Es pamanīju, ka Eh, tik izteikts tīri labas um, piezīmes gan no Azerbaidžāna, gan no Armēnijas mm, prezidenta puses. Vai jūs tiešām vēlties, lai eh, Eiropas Savienība tiktu iesaistīta mm, un eh, darīt vairāk lietas labā? Arī mūsu, tas ir arī mūsu interesēs. Paldies Kirilov kungam. Sara Franka, trīs minūtes lūdzu nākamam. Paldies. Paldies. Eh, Eiropas eh, Tautas partijas vārdā, grupas vārdā es eh, jūs sveicu, arī komitejas vārdā būtu tiešām vēlams, ka šī nebūtu pēdējā reize, kad jūs mūs apciemojat jo tādā veidā varētu tālāk veidot dialogu un konstruktīvu pieeju izaicinājumu pārvarēšanai. ārlietu komitejā. Jūs esat ierodoties, jūs esat pagodinājis Eiropas parlamentu, bet jūs varētu arī, piemēram, uzstāties plenāru sēdē. Kādā veidā jūs rīkosties vēlēšanās, kas jau tuvojas nākam, nākam, nākamgad un tam? Eh, protams, ir eh, pastāv, eh, pastāv grūtības pirms un pēc vēlēšanām jūsu valstī, tāpēc viss vēlas, lai šīs vēlēšanās noritētu gludi. Un tā, lai tautas griba tiktu izteikta, kā jūs gatavojaties vēlēšanām? Te kolēģis jau minēja, cik svarīgi jūsu val valstī ir diasporas loma. Uh, Es nepa, nepa, ne, īsti nezinu jūsu vēlēšanas likumu, vai armēņi, kas ir ārzemēs, arī eh, spējīgi balsot, vai viņiem ir balstiesības. Un mans otrs jautājums. Ko jūs sagaidat no ES asociācijas līguma? Kādā mērā šis līgums? šis nolīgums varētu palīdzēt. Lai eh, mēģinātu eh, tikt galā ar šīm problēmām, kas te minētas, tās eh, to, šo smago ekonomisko situāciju, kādā jūs atrodaties jau no 2008. gada. Es labprāt uzklausīšu kā jūs domājat atrisināt Kalnu Karabahu konfliktu. Lūdzu, pastāstiet par savām attiecībām ar Krieviju. Un pēdējokārt, kā es varu iesaistīties un palīdzēt sasniegt uh, miermīlīgu uh, konfliktu risinājumu sarunu ceļā. Paldies! Paldies! Eh, sveicu šeit, premjerministra. Attiecībā jūsu delegāciju. Mēs eh, novērtējam jūsu prezentāciju un jūsu viedokli, kā jūs analiz, analizējāt stāvokli. Tas bija ļoti skaidri. Mani kolēģi jau ir uzdevuši svarīgākos jautājumus par jūsu valsti varbūt es eh, pārfrāzēšu dažus no tiem, kad mēs runājam par situāciju citos reģionos pasaulē, mēs vienmēr uzsveram, cik svarīgi ir eh, veidot reģionālo sadarbību. Tīpaši ņemot vērā šos sarežģītās attiecības ar citām valstīm, es labprāt uzklausīšu jūsu atbildi uz Dafta kunga jautājumu par attiecībām ar Turciju un šo attiecību vēsturi. Kā jūs uzskatāt, kā ir iespējams uzlabot attiecības ar Turciju, tā lai viņas nestu eh, jums labumu jūsu starptautiskā sadarbībā un attiecībās? Vai ir reāli domāt, eh, ka iespējams izveidot reģionālo sadarbību, ņemot vērā to reģionu, kur jūs valsts atrodas? Paldies! Paldies Kukana kungam! Eh, Vaigar kungs, lūdzu apkopojiet, paldies! Arī man ir prieks, premjerministrs, jūs tas veikt šodien. Uh, un e, novērtēja jūsu valsts e, pūliņus, e, tiek galā ar ekonomisko situāciju un arī politiskās grūtībām. Es nesen biju Baku un es tur, tur bija NVO konferences, ko organizēja Eiropas komisija. Tur bija arī Armēnijas pārstāvi no NVO kas uh, veidoja draudzīgu dialogu Tas man dod uh, iespēju domāt uh, par to, uh, ka es varētu uzdot vēl vienu jautājumu. Vai jūs nevarētu darīt vairāk, pielikt vairāk pūliņu, lai veidot tiešu dialogu ar Azerbaidžānu politiskā līmenī, cilvēku attiecību līmenī, Um, civilās sabiedrības līmenī, lai izmainītu retoriku, runas veidu. Un es dzirdēju Bakū daudzus uh, apvainojumus jūsu valstī, daudzus uzbrukumus, kas tika izteikti par uh, uh militāriem draudiem un tā tālāk. Uh, Mani partneri Bakū norādīja, ka viņi to neatbalsta. Viņi neatbalsta militārus risinājumus. Tas nav risinājums. Vēlos pajautāt, Vai jūs redzat kādu iespēju mums, Eiropas Savienībai, spēlēt kādu aktīvāku lomu? Jo man liekas, ka mēs grupa nav pietiekamā. Tagad ir 15 gadi pagājuši, un viņa vēl nav devusi rezultātus, un nekādas svaigas asins nav ieplūduši šajā jomā. Un es gribu pateikt, ka man daž, dažreiz liekas, ka ļoti sarežģītā reģionā, ka mazas valstis bieži vien ir upuri, Eh, eh, attiecībā pret, pretstatā lielākām interesēm, ko izsaka viņa partneri, sabiedrotie. Arī eh, jūs nevarat paļauties tikai uz lielajām valstīm, kas jums sola palīdzību, ja nonāk konfrontācijas situācijā. Paldies Vaigokungam! lai atbildētu uz šiem jautājumiem, es e, došu iespēju premjerministram izteikties, lūdzu. Es tagad e, pirmkārt pateikšu paldies jums par visiem jautājumiem. jo šajos eh, jautājumus izskanēja gan eh, apstiprinājumi, gan jaunas domas un analīze. Es mēģināšu šād, sniegt atbildes. Es mēģināšu sagrupēt šos jautājumus. Pirmā jautājuma grupa attiec uz Kaunu Karabahu. Un es sapratu no jums, ka jūs vēlties mums palīdzēt lai varētu atrisināt Kalnu Karabahu jautājumu. Un es no visas sirds jums patei, pat, eh, pat, gribu pateikt paldies par šo vēlmi, kā es to saskatu, kā es varu palīdzēt. Es domāju, ka Eiropas parlaments mums var palīdzēt. Ja ir konflikts, tad abas puse, abām pusēm ir dažāda uztvere par to, kā problēma varētu atrisināt un tām ir nepieciešams apsēsties un sākt sarunas un nonākt pie vienošanās. Ja abas puses var nonākt pie saruna galda, un ja izrādās, ka tomēr šo problēmu nevar atrisināt šādā veidā, tad neviens nevarēs šīm divām pusēm palīdzēt. Jo ir ļoti svarīgs princips lai atrisinātu Kalnu Karabahu konfliktu, un es ceru, ka jūs piekritīsiet. Miermēlī, miermīlīgs risinājums ir vienīgais iespējamais risinājums, un mana atbilde uh, uz to, ko uh, ES kādu atbalstu varētu sniegt, ir. ES var dot skaidru signālu abām sarunu pusēm, ja abas puses ir mēģinājums, ja, ja abas mm, puses, mēģ, kāda no pusēm mēģinātu eh, pielietot spēku, tad starptautiskā sabiedrība mm, pielietos eh, smagas sankcijas šai pusēji. Un starptautiskā sabiedrība eh, sniedz šo skaidro signālu ka miermīlīga attīstība un risinājums ir vienīgā iespēja, tas būtu jūs labākais pienesums šajā jautājumā, lai mēs gūtu eh, panākumus eh, un uh, arī Minsk grupa ir uh, veikusi lielu pamatīgu uh, darbu. Es uzskatu, ka viņa ir tiešām ir likuši pamatus, lai šo Kalnu Karabahu jautājumu varētu miermīlīgi at atrisināt. Un eh, priekšlikumu, eh, manuprāt, eh, var kalpot par šo pamatu. Un uh, ziņojumā ir jānorāda, ja starptautiskā sabiedrība mm, skaidri pasaka, ka militārs risinājums nav risinājums, tad acīm redot arī valsts varētu samazināt militāros izdevumus. Bet, ja viena no pusēm uzskata, ka pastāv liela varbūtība un iespēja uh, militārai, uh, militārai, uh, militāram risinājumam un izdot daudz naudas um, militāriem uzdevumiem, tad sarunas negūs panākumus. Otkārt, Kā ES mums var palīdzēt šajā jautājumā? Ja puses dažādi uztver to, kā var atrisināt šo konfliktu, tas nozīmē, ka viņiem arī dažādi izpratne, kas ir taisnīgs un dažādi vērtības sistēma. Ar šo es gribu pateikt, un to, ka e, tas sasaistās ar otru problēmu, proti miers visā šajā reģionā. Ehm, e, sarunas ir labākais veids, kā nodrošināt mieru un veidot e, kopīgo vērtību platformu Ja mēs varam nonākt pie šīm kopīgām vērtībām, tad būs daudz vieglāk arī uh, sasniegt e, vienošanos, un es uzskatu, ka tikai ir viens ceļš uz priekšu. Azerbaidžāna, uh, uh, Gruzija, Armēnija, visas ir pa, pa skaidri pateikušas, ka mums Eiropas, integrācija Eiropas Savienībā ir būtiski svarīga, un ES vērtības mums ir svarīgas. Un visu šīs valstis eh, ievieš reformas, kas varētu novest mūs pie šīs integrācijas, bet te ir nopietna problēma. Šīs vērtības, ko mēs esam paziņojuši un noformulējuši, atšķiras no uh, realitātes, no tā, kas ir uz vietas. Šeit ir uh, liela atšķirība starp uh, dzīvi, starp īstenību un uh, pasludinātajām vērtībām. Vislabākais, kā veicināt šīs reformas, lai nonāktu pie Eiropas integrācijas, uh, būtu tas, ka šīs valsts šajā reģionā varētu saņemt ES atbalstu ar mēķi palielināt reformu potenciālu mūsu valstīs, lai mēs gūtu panākums ceļā uz Eiropas integrāciju, lai tās varētu īstenot, lai to varētu ieviest un at atrisināt šos konfliktus Un, eh, lai mēs varētu skatīt problēmas no, no pašvērtību viedokļa. Un trešā problēma - mūsu uh, uh, attieksme pret uh, kodola spēkstacijām, gan jaunu spēkstaciju celšanu, gan arī iepriekšējo likvidāciju. Ir tīpaši tagad Japānas notikumu gais, gaisotnē. Uh, un pašlaik notiek eh, ļoti dzīvas eh, diskusijas par šo jautājumu. Arī mēs runājam par to, kādā veidā mēs varētu palielināt drošību mūsu kodolspēkstacijās. Mēs sadarbojamies ar visām starptautiskajām organizācijām kas, un aģentūrām, kas ir atbildīgas par kodoldrošību. Un tas šim procesam jābūt ir pāredzamam. Veidojam programmu ar pasākumiem, kā veidot papildus drošības pasākumus, lai palielinātu drošību mūsu atomu spēkstacijās, atomreaktoros, un mēs esam saņēmuši atbalstu no ES. Liels paldies jums arī Armēnijā. Mēs pārdomāsim ļoti nopietni šos drošības eh, jautājumus un nepieciešamību veidot eh, jaunus atomreaktorus. Tālāk bija jautājumi par mūsu attiecībām ar Turciju. Mēs ļoti vēlamies, lai Turcija gūtu panākums ceļā uz Eiropas integrāciju, integrāciju Eiropā, lai tā varētu veidotu demokrātisku, labi izveidotu valsti, kas ievērotu mm, uh, tirgus uh, eh, likums uh, eh, un uh, rīkotos tiesiski, jo Tas eh, arī nodrošinā daudz eh, labvēlīgāku klimatu eh, Armēnijas attīstībai. Pēdējos 20 gadus mūsu pamatpolitika nav mainījusies. Mēs vēlamies izveidot diplomatiskās attiecības ar Turciju, veidot tādas attiecības, kādam vajadzētu būt mūsdienu kaimiņu starpā Un eh, tā bija mūsu iniciatīva ehm, arī, ehm, kad mēs to norādījām, Šveicē nepieciešamība para, para, eh, parakstīt protokolus un tos ratificēt. Armēnijas eh, satversmes tiesa izdeva pozitīvu atzinumu Bet mēs redzam, ka ir spiediens uz Turciju, bet Turcija vēl nav gatava normalizēt attiecības ar armiju bez kaut kādiem priekšnoteikumiem. Nākamais jautājums bija par Armēnijas armēņu diasporu pasaulē. Armēņu tauta ir tāds vienots eh, veselums. Un eh, būtu eh, nepreiz domāt, ka viena tautas daļa varētu iet, uzstāties pret otru tautas daļu. Tas ir bīstami. Šādā veidā nevar gūt panākums nekur pasaulē jo e, viņi, ja viņi identificē sevi kā šīs nācijas sastāvdaļa, viņi pieņem šīs vērtības un dzīvo saskaņā ar tām. Armēnijas nācijā, protams, ir atšķirības, var būt atšķirīgi viedokļi arī diasporā. Pastāv dažādi viedokļi, uh, kā normalizēt, piemēram, Turcijas Armēnijas attiecības. Mēs arī šādā veidā pazaudējam vienu no ko koalīcijas partneriem tieši šī iemesla dēļ. Mūsu partneri Armēnijā nepiekrita tam, ka mums vajadzētu šos protokols parakstīt. Un tā, lai arī tos parlaments ratificētu. Tas nav nenozīmē, ka uh, diaspori pret un Armēnija pret, bet vienkārši jā, jāatrod uh, veids, kā šīs attiecības uh, normalizēt. Un tad vēl viens cits jautājums. Mūsu attieci, attiecības ar strateģisko partneri Krieviju. kas spēlēs svarīgu lomu Armēnijā jo Armēnija ir Krievijas militārā klātbūtne. Tas ir īpaši plānots e, racionāls Armēnijas lēmums, jo mūsu reģionā ir nopietnas problēmas, kas ir neatrisināts, arī militāras problēmas e, attiecībā pret kaimiņiem kam ir militārs un ekonomisks potenciāls. Armēnijai ne, nelielas iespējas, un gal galā mums taču jānodrošina mūsu uh, tautas uh, fiziskais uh, miers un drošība. Cilvēki baidās no genocīda. Cilvēki, kas domā par savu fizisko drošību, un uzskata, ka šis jautājums ir būtiski svarīgs. Mm. un nepieciešamība uh, uh, pēc uh, karaspēka daļu izviet, izvietošanas, vienpusējas izvietošanas samazināsies, tad arī mēs samazināsim šos riskus un pāriesim uz demokrātisku reformu ceļu un ja mums, eh, mēs gūsim panākumus, tad eh, veidosies uzticības atmosfēra un eh, bruņot spēku klātbūtne vairāk nepastāvēs. Muitas savienība, jautājums par to, protams, Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija Uh, runā par šiem mm, jautājumiem kopā ar pāriem NVS valstīm. Mūsu pozīcija ir sekojoša. Armēnija ir uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas locekle. Mūsu likumdošanā mēs esam ieviesuši visus uh, uh standartus no PTO uh, nolīgumiem, un, um, protams, mēs vēlamies uh, kļūt par pasaules tirdzniecības organizācijas um, uh, biedru. Startautiski nav tādas pieredzes, ka kāda valsts uh, varētu drīkstu kļūt par uh, muitas uh, savienības locekli, ja viņiem nav praktiski fiziska geogrāfiska robeža. Tas nav iespējams. muitas savienības starp uh, Krieviju, Baltkrievu un Kaza, eh, Kazahiju um, uh, ir tāda, kur Armēnija nevar kļūt par biedri, uh, par sastāvdaļu, izņemot to gadījumu, ja gadījumā Gruzija pievienotos. Bet mēs noteikti uh, mēģinām virzēties šādā virzienā un arī Eiropas integrācijas virzienā. Un mēs ceram, ka Mēs eh, izveidosim brīvas tirdzniecības zonu. Tādā veidā arī mēs varēsim labāk uh, ieviest reformas Armēnijas uh, republikā. Tad jautājums par Euronest. Mūsu pozīcija sekojošā. Mēs piedalījāmies un piedalīsimies šajā procesā, tas ir svarīgs, jo mēs redzam, ka parādās, e, veidojas jauna politika, politiska platforma, kur uh, parlamenta deputāti var e, runāt par svarīgiem jautājumiem. Tas ir tālāks stimuls Eiropas integrācijai, un mēs turpināsim šo struktūru atbalstīt, lai viņi varētu gūt panākumus. Pastāv vairākas problēmas Armēnijā. Un galvenā doma, ko vēlos izteikt, ir sekojoša. Te bija jautājums par vēlēšanām. Parlamenta vēlēšanas būs pēc gada. Mums jānodrošina tas, lai vēlēšanas notiktu saskaņā ar Eiropas standartiem. Un es uzskatu, ka mūsu vislabākā atbilde būtu sekojoša. Mums ir jāpātrina mūsu reformu programma, ko mēs veidojam kopā ar ES, lai veidotu daudz demokrātiskāku valsti. lai izveidot tādu likumdiešanu, kas atbalsta tirgus ekonomiku, un, un jo ātrāk panāksim šīs re, reformas, jo ātrāk sasniegsim paļāvību mūsu valstī un uzticību tai un mēs varēsim noturēt pāredzamas, taisnīgas vēlēšanas nākošajā gadā saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Eh, Atsimot, tas ir izlietojis man um, atvēlēto laiku. Es gribu pateikt lielu jums paldies par eh, jūsu aktīvo līdzdalību, par jūsu atzinumiem un jautājumiem. Paldies premjerministram. Paldies ministru prezidentam. Kā jūs redzējat pēc kolēģi uzdotajiem jautājumiem, arī pēc viņu reakcijas, mums ir ārkārtīgi liels prieks un gods jūs šeit sveikt. Un, manuprāt, mums bija ārkārtīgi godīga un atklāta viedokļa apmaiņa. Mēs eh, no samērā daudziem skatu punktiem paraudzējāmies uz situāciju gan reģionā, gan Armēnijā. Jūs eh, garantējāt, ka parlaments jūs atbalsta un gan ministru kolēģi, gan arī parlaments vēl stiprināt gan cilvēktiesības, gan arī visas citas jomas, kuras šodien šeit tika pieminētas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamreiz, kad tiksimies, jūs būsiet sasnieguši vēl vairāk. Vēlreiz sirsnīgs jums paldies, un līdz brīdim, kamēr mēs tiksimies, cerams, pavisam nesenā, nāk, tuvā nākotnē, es jums tam vēl visu to labāko. 5 minūšu pauze.

Dear colleague. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mums ir jāatsāk mūsu komitejas darbs. Godātais komisāra kungs, kā jau iegājies, jūs vienmēr šeit esat ieradies, kad mēs runājam par būtiskiem Eiropas politikas nākotnes punktiem. Un Jūsu darbā, kā komisāram, jūs eh, vienmēr ņemiet vērā parlamenta teikto, un paldies jums par to. Šodien jūs esat ieradies mūsu komitejā, lai mūs iepazīstinātu ar kopīgo paziņojumu par partnerības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar vidusjūras dienvidu reģionu. Šis eh, kopīgais paziņojums tika publiskots pagājušajā nedēļā un mūsu komiteja ar ļoti lielu interesi gaida kaimiņa attiecību politikas pārskatu. Šorīt mēs pieņēmām divas rezolūcijas. Vienu par kaimiņa attiecību politikas dienvidu dimensiju un otru par kaimiņa attiecību politikas austrumu dimensiju. Mēs ļoti lielā mērā apzināmies, cik ārkārtīgi svarīgi, un tas ir atspoguļojās rezolūcijās, ir šis jautājums un eh, kā tas atspoguļojas Eiropas ārlietu politikā. Mēs esam izstrādājuši arī konkrētas kritērijas, eh, saskaņā ar kādiem tiek veikta kaimiņattiecību politikas īstenošana dzīvē. Vēlētos vēl pateikt arī to, ka mūsu komiteja ir nolēmusi izveidot uzraudzības grupu vidusjūras dienvidu reģioniem, Un šās uzraudzības grupas mandāts un galvenais uzdevums būs eh, regulāri sekot līdz notikuma attīstībai un mēģināt izsekot tam, ko Eiropas Savienība ir darījusi un kā tā palīdz šīm valstīm. Jāsaka, pēdējā laikā šajās valstīs, gandrīz visās, gandrīz ikvienā, notiek uh, pakāpeniski pārēju uz demokrātiju, vairāk man patiesībā nekas piebilstams nebūtu. Es ar ļoti lielu interesi došu vārdu jums. Mēs, godātais komisāra kungs, uzklausīsim jūs teikto, dod vārdu jums, bet lūdzu nerunājiet ilgāk par 10-15 minūtēm. Tad es būšu dikt pārliet, pārliet. Varbūt labi 15, ne 10, bet ne sekundīt ilgāk par tām 15 minūtēm. Thank you very much. Um, uh, uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par šo iespēju runāt jūsu komitejā un, protams, kas ar ļoti lielu interesi raugos uz viedokļu apmaiņu un esmu gatavs intensīvi sadarboties ar jūs pieminēto izveidoto uzraudzības grupu vidusjūras dienvidu reģioniem. Prieksēdētāji kungs, godātie deputāti, 28. februārī pagājušajā nedēļā mēs runājām par notikumiem gan Ziemeļāfrikā, gan arī citās arābu valstīs, un ka tās ir vēsturiski rakstura. Eiropas Savienībā mēs no sirds atbalstam šīs pārmaiņas. Mēs ceram, ka tas nesīs reģionu iedzīvotājiem labākus dzīves apstākļus un arī cilvēktiesību ievērošanu, sociālo tiesiskumu un pamatvērtības. Tās ir vērtības arī Eiropā. Pagājušajā mūsu tikšanās reizē es teicu, ka pēdējā laika notikumi ir pierādījuši, ka arābu pasauli vēl nav gatava demokrātijai. Un tad izteiktais pretarguments bija, ka demokrātijas izvērtēja nepieciešams laiks. Protams, tā ir balta patiesība. Šobrīd pieminētajā reģionā cilvēki vēlas demokrātiju, bet vienas stundas laikā to sasniegt nebūs iespējams. Cīņa būs ilga un grūta. Un tomēr šis cīņas pieminēšana un bailes pat no tās nevar būt par iemeslu, lai reformas neturpinātu. Mēs nedrīkstam zaudēt ne minūti, ne sekundi, un brīdī, kad šis darbs sāksies, tam ir jāturpinās uz priekšu drosmīgi. Pagājušajā nedēļā augstā pārstāve un padome pieņēma kopīgo paziņojumu, saskaņā ar kuru tiks pārskatīta mūsu sadarbība ar vidusjūras dienvidu reģioniem, lai izveidot jaunu partnerattiecību modelu pārmaiņu atbalstīšanai. Mēs izvērtējām gan līdz šim paveikto, gan arī pieejamos instrumentus, lai sniegtu adekvātu atbildi patreiz notiekošajam Tunisijā vai lai mēģi palīdzētu Lībijai izvairīties no plašas humanitārās krīzes. Šajā kopīgajā paziņojumā mēs runājam par to, kā veidot kopīgu partnerību, kas balstītos uz um, motivētu pieeju sociālajām reformām šajā reģionā. Mēs šobrīd turpināsim darbu trijos virzienos. Vispirms mēs atbalstīsim demokrātiskās reformas un demokrātisku institūciju izveidi. Mēs atbalstīsim otrais pilsonisku sabiedrību un veicināsim cilvēku pārvietošanās iespējas. Un trešais mēs vēlamies redzēt un atbalstīt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Komisija uzskata, ka šobrīd ir pienācis laiks spērt kvalitatīvu soli pretim Eiropas Savienībai. Proti, mums būtu jāpalīdz mūsu dienvidu kaimiņiem demokrātijas procesā. Šis jaunais process bez šaubām ir atspoguļots šajā kopīgajā paziņojumā, un mēs iestājāmies par tiesu varu, par sociālo tiesiskumu, par demokrātiju. Un mēs vēlamies arī šajā kopīgajā paziņojumā pieminētās sociālā taisnīguma plašāku izplatību. Ir nepieciešams izveidot pilsonisko sabiedrību, kas balstītos uz plašām un drosmīgām cilvēktiesību ievērošanas prasībām un lai tiktu izveidota valdība, kas eh, varētu īstenot šos mērķus. Dalību valstis eh, īsā laikā ir izteikušas gatavību palīdzēt pilsoniskajai sabiedrībai, atbalstīt politisko partiju veidošanu, arotbiedrību veidošanu un nevalstisko organizāciju veidošanu. Vispirms runājot par pārvietošanās veicināšanu. Tas ir sava veida kodols tam, ko mēs jau esam pateikuši, ka mēs vēlamies izveidot jaunu attiecību etapu mūsu attiecībās. Mēs vēlamies redzēt jaunu pārvietošanās mehānismu ieviešanu. Tas attiecās gan uz brīvās tirzniecības saiknēm, gan arī studentu, zinātnieku, kultūras darbinieku apmaiņu. Otrais - palielināt pieeja tirgiem. Jebkurā gadījumā kopā visās Ziemeļāfrikas valstīs dzīvo miljoniem cilvēku, un tas rada iespējas radīt gan jaunas darba vietas, gan arī plašām tirzniecības saitēm. Bet tam ir nepieciešams arī eksporta saites. Varbūt eh, paziņojumā tas neparādās, un tomēr 11. martā notikušā ārkārtas Eiropa padomu sēde uzsvēra, ka šīs saites ir jāstiprina. Nākamais - finansējuma pārbīdīšana. Mums eh, vajag vairāk uzmanības šobrīd eh, pievērst kaimiņu attiecību politikai, un pēc tam mums ir jāmēģina rast tās rezerves, kas ir paredzētas fleksibilitātes instrumentā. Eiropas parlaments un padomu jau šobrīd strādā pie tā, lai Eiropas investīcija banka ātri varētu palielināt pieejamo finansējumu, kas ir paredzēts Ziemeļāfrikai. Taču mums ir nepieciešams arī pilnībā izprast, kas mums partneriem ir nepieciešams. Vēlētos pateikt, ka šis kopīgais paziņojums runā vēl par citām tēmām un nozarēm, kā manas pieminētās trīs. Runājot par šo iniciatīvu, komisārs, komisijas priekšsēdētājs Barozo ikvienam komisāram lūdza, ko konkrētā komisāra atbildības joma varētu darīt, lai palīdzētu. Un vēlētos pateikt, ka šis kopīgais paziņojums ir komandas darba rezultāts. Mēs esam izstrādājuši 25 konkrētus rīcības pasākums vai iniciatīvas, kuras būtu jāīsteno šajā reģionā. Runa iet gan par lauku attīstību, mikrofinansējumu palīdzību, palīdzību uz jūras Visi šie pasākumi, kā arī kopīgas energo tīku kopienas izveidošana palīdzēs attīstīties sabiedrībai. Konkrētāk vēlētos pieskarties diviem priekšlikumiem. Pirmais ir kaimiņa attiecība politikas izmaiņa tādajādi, lai varētu izmantot iepriekšējo gadu neizmantoto finansējumu, tā sauktā finansējuma pārlikšana uz citiem gadiem. Un tas tiešām varētu nākt par labu partnerattiecībām. Tas arī veicinātu papildus līdzekļu rašanu investīcijām. Nākamais runāt par eiro Eiropas un Vidusjūras reģionā ciešāku sadarbību arī tirzniecībā. Manas pieminētās 25 iniciatīvas, kuras visas ir saistītas ar ārlietu politikas palīdzības instrumentiem, Šeit varētu pieminēt 2011. 2013. gada sagatavoto programmu Vidusjūras dienvidu reģionam. Īsumā, kā es jau teicu pirms pāris nedēļām, tad eh, mēs faktiski esam izcilājuši visus akmeņus un izpētījuši visas savas iespējas. Man ir, eh, jūs, man ir vajadzīgs jūs atbalsts, lai organizētu konkrēts pasākums, jo šis parlaments un šī parlamenta locekļi gan kopā, gan katrs atsevišķi eh, spēj radīt, palīdzēt radīt politiskās eh, partijas, kas varēs mm, iedibināt patiesu plurālismu šajās valstīs. Pēc tam ir vajadzīgs arī jūsu atbalsts, lai pārliecinātu jūsu valstu valdības par to, kāpēc ir nepieciešami šie pasākumi un palīdzība un kā tas palīdzēs attīstīt mūsu tālākās attiecības ar reģionu. Protams, ka visiem mums ir acīm redzams, ka Uh, transformācija, kas norisinās Tunisijā, Ēģiptē un citviet, uh, attīstās katrā valstī saskaņā ar uh, katras valsts atsevišķo individuālo scenāriju. Tādēļ mums neder nekādi standartizēti procesi, jo tos vada katras valsts cilvēki. Un katra valsts saņems konkrētu, diferencētu palīdzību un uzmanību. Tādēļ mums ir uh, jābūt svarī e, gataviem piešķirt finanšu un tehniskos resursus šai palīdzībai. Un mums ir jāizmanto sava pieredze, e, organizējot vai palīdzot dažādos pārējais posmos. Mēs e, šo pieeju realizēsim un izklāstīsim mūsu paziņojumā par kaimiņattiecību politiku. Uh, parādot eh, un apspriežot rezultātus, mūsu darba rezultātus pēdējā gada laikā. Protams, ka mūsu priekšlikumi šajā paziņojumā būs vērsti eh, uz visiem mūsu kaimiņiem, un tas notiks tādā līdzsvarotā veidā, lai bez uzmanības nepaliktu ne dienvidi, ne austrumi. Un mēs tiešām eh, veltīsim mūsu partneru valstīm tādu līdzsvarotu uh, uh, attieksmi un attīst. Un uh, katrai valstī ir vajadzīga individuāla pieeja, uh, nebalstoties uz geogrāfisko atrašanās vietu, bet katra uh, partnera ambīciju līmeni, uh, veidojot reformu procesu. Mēs esam ļāvuši sev veltīt nedaudz vairāk laiva, laika, lai pabeigtu uh, un izstrādāt līdz galām šo paziņojumu par kaimiņu attiecību politiku, jo mēs arī vēlamies redzēt, kā nākotnē strādā šī diferencētā, individualizētā pieeja un cik lielā mērā Eiropas Savienība būs gatava piedāvāt vairāk un kā mūsu ieguldījums, uh, mūsu palīdzība tiek uzņemta. Un, uh, protams, ir svarīgi, kā tas viss realizēsies praksē. Protams, ir arī noteikts mācības no pēdējiem notikumiem attiecībās ar mūsu austrumu kaimiņiem. Mēs plānojam uh, tagad uh, nāk klājā ar šo paziņojumu maijā, atcerieties, kādreiz runā par 20. aprīli. Tas mums dos arī vairāk laika, lai parlaments varētu arī no savas puses izskatīt notikumu attīstību un to, kādā veidā uh, tam vajadzētu atspogļoties sadarbībā ar katru uh, mūsu kaimiņu valsts atsevišķi ņemtu. Un dažas minūtes veltīšu vidusjūras reģionam un četrām, īpaši četrām valstīm. Tātad Tunisijai pārējais valdība ir spērus pozitīvus soļus, politiskās partijas ir liberalizētas, biedrošanās brīvība, vārda brīvība ir paplašinātas un ir sasauktas jaunas konstitucionālas asamblējas vēlēšanas. Eiropas Savienība apsveic šos soļus un uh, piedāvā savu atbalstu. Mēs esam uh, snieguši atbalstu demokrātiskai pārējais, demokrātiskam pārējais procesam un vēlēšanu sagatavošanai. Esam veikuši pasākums, lai atbalstītu civilo sabiedrību, pilsonisko sabiedrību un uh, likuma varu. Arī ekonomiskā palīdzība neizpaliek Ēģiptē. Mēs esam uh, uh, kontaktā ar pārējas uh, administrāciju, un Keti Eštona vēlāk uh, varēs jums uh, atskaitīties par savu vizīti uz Kairu šajā nedēļā, un viņai būs iespēja tikties ar jauno premjerministru un ārlietu ministru. Es ceru, ka šīs pārmaiņas tālāk veidos uh, tādu iekļaujošu uh, valdību, kur tiks pārstāvēt, pārstāvēt plašs politiskais spektrs. Un uh, mēs esam piešķīruši arī ievēlojums uh, resursus. Mēs neesam piedāvājuši nekādus risinājumus, bet mēs esam gatavi sniegt vēl vairāk palīdzības, tikko Ēģipte tam būs gatava. Mēs intensificējam uh, arī savu palīdzību pilsoniskai sabiedrībai Eģiptē. Citas valstis šajā reģionā arī tajās ir e, ierosinoša notikumu attī, attīstība. Marokas karalis ir paziņojis e, par to, ka būs referendums par konstitucionālo reformu. Reformas ir paziņojis arī Jordānijas karalis. Eiropas e, Savienība gaida šos soļus ar nepacietību, jo tas veicinās demokrātiskās reformas abās valstīs. Tālāk Lībija. Par spīti tam, ka pastāv lielas atšķirības, mēs visi varam piekrist, ka Lībijas iedzīvotāji ir pelnījuši tādas pašas izdevības, veido, tādu pašu izdevību veidot savu nākotni, kā uh, viņu kaimiņi Eģiptē un Tunisijā. 11. martā Eiropas padome ieņēma pilnīgi skaidru nostāju attiecībā uz Lībiju un pašreizējo tās vadību. Mēs uh, kļūs, mēs saglabāsim tādu vienotu pieeju šai politiskajai līnijai un uh, apvienoto nāciju uh, satvarā uzturēsim pastāvīgus sakarus ar sarunvedējiem. Ir nodibināti kontakti uh, lai eh, arī padome mēs tālāk varētu eh, runāt par kopēju samita veidošanu par Lībiju, kur kopā varētu sanākt Eiropas Savienība, Āfrikas Savienība un Arābu Līga. Eiropas Savienība ir pilnībā eh, arī iesaistīta humanās palīdzības sniegšanā uz Lībijas robežām un pašā Lībijā. Uh, Dalība valstis um, un Eiropas Savienība kopā ir mobilizējuši 71 miljonu eiro un tiek domāts par vēl papildus uh, palīdzības sniegšanu. Mēs uh, cenšamies arī nodrošināt ātru repatriāciju tiešo valstu pilsoņiem, kas ir iestrēguši uz Ēģiptes un Tunisijas robežām. Par spīti milzīgiem pūliņiem uh, šīs te kapacit, evakuācijas kapacitāte, diemžēl, uh, nav pietiekama un eh, tas un eh, pieaug arī migrantu plūsmas no šī reģiona un mēs to vērojam ar bažām. Eh, militārā situācija, diemžēl, attīstās par labu Kadafī režīmam, un tagad um, diskusijās apvienoto nāciju drošības padomē koncentrēsies uz šo aspektu. Uh, taču tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība kļūs pasīva. Drošības padome ir norādījis, ka Kadafi ir jāpamet vara. Eiropas Savienībai e, šim paziņojumam ir milzīgas, e, milzīga nozīme, jo tas veidos mūsu attiecības ar Lībiju. Ir jāsaglabā arī komunikācijas kanāli, tiem ir jāpaliek atvērtiem, un mums ir jāraugās, kā var izdarīt lielākus spiedienus pašreizējo režīmu un apspriest iespējamos e, notikuma attīstības scenārijus turpmākajiem mēnešiem ir noteikti dažādi ierobežojoši faktori Kadafī e, e, režīmam. Tas nozīmē, ka nevēlamo resursu un personu saraksts pagarināsies. E, un Dāžām Eiropas Savienības kompānijām tas var e, būt e, diezgan nepatīkams solis, bet mums ir jābūt konsekventiem. Mēs apspriedīsim arī to, kā mēs varam iesaistīties intensīvākā dialogā ar Lībijas opozīciju un visbeidzot Eiropas Savienība pārskata iespējas, kas ir saistītas ar kādu uh, operācijām, bet par to sīkāks pašlaik nerunāšu. Cienījamie uh, Eh, deputāti, priekšsēdētāji, kungs, mēs sastopamies ar vēsturisku izaicinājumu. Eiropas institūcijas eh, nes lielu atbildību, eh, lai palīdzētu šajās pārmaiņās, un es rēķinos ar parlamenta palīdzību, lai nodrošinātu, ka Eiropa pieņems pareizo politiku un stiprinās esošos instrumentus tādā veidā, lai varētu stāties pretī šiem izaicinājumiem. Paldies! Eh, eh, komisārkungam. Te ir 14 runātāji, bet tikai 13 minūtes atvēlēts debatēm. Mums, protams, būs eh, pancerikungs, lūdzu ievēlojiet laiku, Magreb priekšsēdētājs. vēlos norādīt, ka tā ir garantija eh, komisāram. Ja viņam būtu Oskara eh, balva, eh, viņš tiešām būtu pirmais, kam, kas to būtu nopelnījis. Bet tagad skatīsim, ko komisija un padomu ir paveikuši, un jūs tad sapratīsiet ka tas, ko mēs darām, to var piemērot tikai Tunisijai, jo tā tiešām piestrādā pārējais eh, procesam, bet eh, pārējie eh, nē, un ja būs negatīvs balsojums, tad mēs atkal būsim iepriekšējā stāvoklī, un Libija atrodas briesmu stāvoklī, tie ir riska faktors. Es te nedomāju, ka mēs varētu zaudēt uzsamību starptautiskā līmenī, bet es vēlos izteikt domu, ka ir nepieciešams uh, arī izteikt to, ka jādomā par Gaddafi, par uh, Eh, Sīriju eh, un Libiju attiecībā par eh, aizliegumu lidot virs teritorijas. Šeit pastāv vairāki riski. Pirmkārt, mēs varētu nest vilšanos civil sabiedrībai Ziemeļ Āfrikā. Tā ir problēma. Uh, varētu būt arī vilšanās um, arī ES sabiedriskajā domā, jo te varbūt vārdi neatbilst darbiem. Un uh, ir nepieciešama iniciatīva Dienvidu uh, vidusjūras reģionā. Es zinu, ka debats komisijā turpinās Eh, un kāda būtu šī eh, eh, gudrāk, gudrāk, gudrāk, visgudrākais veids, kā noteikt noteikums un nosacījums. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies par šo ziņojumu mūsu komitejā. Patiesi ir jāatšķir īstermiņa Uh, vidustermiņa un ilgtermiņa noteikumi un arī jānorāda trūkumi mūsu politikā un kādas iniciatīvas varētu pastāvēt, kā piemēram uh, instruments civilu sabiedrībai un kaimiņu attiecību uh, politikai. Un arī uh, Eh, eh, instrumentu, izmantot instrumentu eh, pirms pievienošanās palīdzībai, kā arī domāt par tirzniecības nolīgumiem. Tie visi ir faktori, Eh, kas ir svarīgi, un jūs teicāt vairāk un vairāk, teiksim, jo vairāk ir eh, politisko reformu, jo visvairāk arī mm, Eiropas Savienība tik tiesaistība. Man tie ir vairāk jautājumu, ko vēlētos jums uzdot attiecībā par ES finansējumu. Jūs runājat par strateģiskām rezervēm un to eh, mobilizāciju, par kādu summu iet runa. Otkārt, Eiropas komisija nav birokrātiska, tā ir politiska organizācija, tā ir politiska struktūra. Un ja divas dalībvalstis ir iesnieguši priekšlikumu ANO, ko jūs domājat par to? Gaddafi dēls ir eh, lielies ka viņš varēs konsolidēt Gaddafi režīmu. Paldies Salafranka kungam, Dekaiza kungs, eh, eh, kundze, sapanojas. Liels paldies! Eh, kā jau kolēģi teica, arī es esmu ļoti priecīga, ka mums bija iespēja jūs uzklausīt un arī dzirdēt to, kā demokrātija uh, ir eh, centieni, kas, ko atbalsta visi cilvēki. Tas ir svarīgi. Mums ir, mums ir nepieciešams vairāk demokrātijas, vairāk attīstības, bet tajā pašā laikā, kas ir īstenībā, ka mēs runājam par šiem iniciatīvām, galvā tā jau nav revolūcija. Demokrātija civila eh, eh, pilsoniskā sabiedrība būtībā ir daļa eh, tajos nolīgumos, kas mums jau ir panākti. Un tas sastaistās ar ES imidžu. Kas mums trūks? Mums vienkārši šie vārdi ir jāievieš praksē. Uh, mums ir šīs jaunās idejas, bet tās ir jāievieš būtībā. Jūs, jūs šeit varbūt. Jūs runājat par kļūdām, mums ir jālabo šīs kļūdas, kļūdas jāsaprot, kāpēc tās tiek pieļautas. Uh, Un e, mēs, esam, mēs esam priecīgi, ka ir kritika, bet vai ir kādi mehānismi, kādā veidā e, labot šīs kļūdas, kas ir pieļautas? Kad mēs varēsim e, Eiropas parlamentā redzēt to, ka mums ir iespēja piedali, piedalīties šajā, šādos rezultātos, ko var izmērīt? cik bieži mēs pieņemam eh, rezolūcijas par eh, Libijas valdību, un tajā pašā laikā nav nekāda izmaiņa, nekas nemainās. Ir nepieciešami jauni kontrolas mehānismi, jauni uh, kontrolas pasākumi tā, lai vārdi kļūtu par darbiem. Uh, but, uh, Man šodien man ir nērti, ka es esmu Eiropas eh, Savienības eh, pilsoni. Lūdzu, tālāk. Es esmu kontrols grupas locekle. Eh, Dienvidu vidus jūras reģionam. Un es uzskatu, ka nākotnī Nākotnē mums būs daudzas citas tikšanās reizes, kur mēs varēsim parādīt savu labo gribu, uh, Un paldies, ka jūs ieradāties, lai apmainītos ar viedokļiem. Es uzskatu, ka jūsu um, runa izskatīja kā rekvējums Lībijas revolūcijai. kas faktiski viss bija likuši uz kārts, lai sasniegtu izmaiņas Libijā. Bet mums daudz kas vairāk jādara. Te mēs uh, arī dzirdējām no šīs zāles, ka mēs nevaram pamest Libiju tādā, tādā veidā, kā Eiropa pamat, un, pamet Ungāriju 1956. gadā, jeb arī citas revolūcijas 30. gados. Pašlaik varbūt mēs daudz neko nevaram izdarīt, bet tajā pašā laikā es domāju, ka jāveido droša zona Uh, tajā uh, sadaļā, uh, kas ir brīva no kontrols. Varbūt tas jāuzsver. Mēs zinām, ka Strebdenicā šī drošā zona tajā pašā laikā ne, nenesa neko labu tiem, kas bija še, atradās šajā zonā. Bet tā bija kļūda, ko pieļāva Rietumvalsts. Es uzskatu, ka tā ir Tieši tā ideja, par ko vēl jādomā vistuvākajā nākotnē un jā, jāsaprot, kā mēs, cik plaši mēs varam rīkoties. Mēs pievēršam daudz uzmanības ar tām valstīm, kas te nemaz netika minētas, kas notiek Bahreinā Mums šeit eh, ir jāatbalsta demonstrācijas Libijā. Kad mēs plānojam finansālos piešķīrums un Eiropas uh, Savienības finansālo slogu, kas uh, maksās par tiem kaitējumiem, kas ir nodarīti šiem reģioniem. Tane kungs, sveicu jūs sakarā ar šo pirmo paziņojumu par šo izaicinošo projektu mūsu grupa atbalsta e, pārēju uz daudzpartiju demokrātiju e, Ziemeļāfrikā un Arābu pasaulē, bet, e, bet ir arī citi jautājumi Piemēram, mēs zinām konkrētus gadījumus, kad uh, vēlēšanās ne, nereģistrēja partijas vai grupas, mm, piemēram, Arābu valstīs, ja, kas, ja šīs grupas nav, eh, nepārstāv musulmaņus, jeb arī mm, pārstāv gejus. Un, manuprāt, es ka ir nepieciešams eh, mini maršāla plāns, lai Tunisiju atbalstītu. Bet, protams, tas ir strīdīgs jautājums. Var, varbūt mēs varētu uh, uh, pārsviest finansējumu no citiem reģioniem, piemēram, no austrumu vidusjūras reģiona. Un kas notiks, ja šīs uh, ekonomikas sabruks, piemēram, Ēģiptē uh, turisma, mm, turismas gan arī sabrucis, arī mm, Tunisijā būs finanšu krīze, ja mēs uh, to kā nākotnē nevarēsim viņiem palīdzēt šajā pāries periodā. Attiecībā par Lībiju. Es uh, uzskatu, ka Gaddafi ir galīgi juts cilvēks. Uh, un tas var radīt uh, humanitāro krīzi valstī. Tas ir pilnīgs murgs uh, arī rietumiem. Es ceru, ka visi iesaldētie um, uh, finansējumi, kas ir ES, ir jāizmanto, jo cilvēki teiks, kāpēc mēs rietumos um, glābām kurdus un Kosovu, bet um, nevis Lībiju, kur uh, trako Gadāfī. Uh, Fletas kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies! Ar lielu prieku izlasīju šo paziņojumu, bet uh, tas bija pirms es lēmumu. Uh, at, atstāt uh, Lībijas demokrātijas Gadafī bandas rokās. Viņi, tas pilnīgs izmisums, jo viņi lūdza ēs atbalstu. Uh, um, atbalstīt Lībijas nemierniekus, jo, kad es lasu šādu informāciju, uh, es domāju, ka būs šausmīgas sekas Un eh, te vajadzētu par to domāt arī komisijai, eh, jo kā šie cilvēki dzīvo pilnīgi um, zem uh, bumblietus. Te jāsaka, ka Lībijā ir 8000 cilvēku, kam ir ehm, bēgļu status Tripolē un faktiski viņi netiek iekļauti programmās, tikai nedaudz no viņiem ir izbraukuši. Un vajadzētu palīdzēt šiem cilvēkiem un atrast valstis, kas varētu uzņemt šos cilvēkus tā, lai varētu šis uh, eh, eh, cilvēks nogādāt drošā vietā. Un tas netika apspriests piekdien. Un patiesi tas ir drausmīgi partnerībai, ka mēs nespējam nodrošināt demokrātiju un eh, pārticību šiem cilvēkiem. Eh, Kontis kundz, lūdzu, divas minūtes. Kontis kungs. Piedodiet bet es īsti nesapratu, kā līdz pat šodienai Eiropas Savienības pasākumi un uh, komisijas paziņojums nav ticis ieviest. Ja mēs tagad pastamies, kas notiek ES. Jūs nepateicāt to mums uh, Jūs nestāstiet par attie ES attiecībām ar šīm valstīm. Un kad es tagad paskaties uz šiem 15 pasākumiem, ka, ko, kas pārunāti komisijā, un es uh, redzu, ka komisija sadarbojas ar šīm valstīm, jūs tās atbalstat tad tev sanāk, ka es ir eh, līdzvainīgā. Tā piedalījās eh, šajos pārkāpumos, un tagad jūs runājat pretējo. Eh, mēs vienkārši atstājam visu novārtā un ļaujam, lai lietas notiek kā tās vēlas. Man liekas, ka šīs kļūdas, kas ir pieļa, pieļās, tās ir politika, politiskas kļūdas, nav izlabotas. Jāsaka sekojošais. Šīs deklarācijas faktiski ne, nekādā veidā neies, neiespaido diktatūras, kas tur pastāv, bet ar ekonomiku, cilvēku dzīves. Uh, Cilvēki vēlas labāku nākotni, labāku nākotnes gan sabiedrībai, gan individuāli. Un pēdējo kārtu. Jūs neuzņematies atbildību par reakciju pret šīm diktatūrām. Eiropa ir atbildīga par to par to, ka faktiski šos cilvēkus vajadzēja noņemt no amata un tam vajadzētu notikt ES eh, vadībā. Tur ir tikai Sarkozī kungs, kas eh, spēles, kas spēles kādus soļus. Tad, tad mm, četras grupas jau ir uzstājušās, eh, lūdzu vienu minūtu tālāk. Es vēlos pateikt vienu lietu. Es gribu pastāstīt par to, ko šī partnerība nozīmēs demokrātijai un um, uzplaukumam. Tas ir ļoti svarīgi. Nemaz nerunājot par šiem nolūgumiem, bet mums tajā pašā laikā jānosaka kritērijus un ar tie skaidrāk jānoformulē. Man te ir divi jautājumi. Pirmkārt, par dažādām pieejām šīm valstīm. Es gribētu uzzināt, vai stuvākajā nākotnē, vai mēs vēlamies veidot projektu par partnerību, veidot ceļa karti, kā vadlīnijas, kā la, veidot labāku partnerību. Vai mums ir kāda risinājuma, lai mēs varētu veidot labākas attiecības? Paldies! Gameša kundze, lūdzu, vienu minūti. Jūsu ziņams ir ļoti labs, bet tas, eh, tam nebūs pa šī papīra uh, vērtība, ja mēs neko nedarīsim uh, Lībijā, jo mums ir jāatrod fakti mums, bet mums ir eh, jāiet, jādodas uz turieni, un eh, mēs nedrīkstam ļaut Gaddafi režīmam rīkoties tā, kā viņš to pa, pašu dara. Jūs eh, minējāt ES e uzņēmumus, kas baidās, ka viņu aktīvi var tiek tiesaldēti. Uh, Tieši tāpēc, jo mēs arī e, kavējamies visu laiku, mēs nedarbojamies, mēs e, ciešam klusu, tāpat kā Sauda Arābijā. Un kāpēc gan mēs Mubarakam neesam iesaldējuši aktīvus? Mums ir tevi jādod atbilde. Un vēlos norādīt, visi šie kolēģi parlamentā ir uzturējuši uh, sakarus ar tiem cilvēkiem, kas eh, ļoti drūs, drosmīgi uzstājas šajā pasaules zonā. Mēs nedrīkstam uh, ļaut, lai viņi tiktu izmantoti. Mienlon kungs, vienu minūti. Paldies! Es apsveicu to faktu, ka kaimiņa attiecība politika tiks pārveidota. Es tikai pārskatīju šo dokumentu, bet es atbalstu jūsu mm, pozīciju par evolūciju un revolūcijām mm, un ceru, ka tas naudīs pie īstas demokrātijas. Ar to noteikumi, ka kritēriji tiks ievēroti. Jūs uzsvērāt tirzniecību Es saprotu, ka tirdzniecība um, ir veids, kā uh, veidot jaunu bagātību, bet eh, kā ir ar ES investīcijām šajās valstīs, finanšu plūsmām. Es domāju, ka jums vajadzētu palasīt to ziņojumu, ko mēs pieņēmām pēdējo nedēļu laikā. Mē, un tur redzams, ka ir sūdzības no daudziem uh, zemniekiem uh, ES, arī no apkopošas sfēras, no rūpniecības kas uh, uh, vēlas iegūt kādu labumu, un viņi vēlas nodrošināt minimālos veselības sociālos standartus vajag papētīt visus šos faktorus un uh, arī saskatīt to, ka mm, uh, šie sektori ir diskriminēta. Uh, Kamsā kungs, es jūs pilnīgu, pilnīgi atbalstu jūsu priekšlikumā. Es tikai vēlos pievienoties tiem kolēģiem, kas izteica bažas lūdzu reaģēt uz scenāriju pēc, pe, eh, pēc dažām dienām, kad Afrijas spēki sasniegs Bengāzu. Eh, tur būs eh, vesels asins upes. Mums ir karakoģi gan amerikāņu, gan ES, un viņas ir, tie ir starptautiskos ūdeņos, kā politiķi Ko mēs viņiem pateiksim? Te ir divas iespējas. Viena no tām ir iesaistīties un glābt eh, šos cilvēkus, vienalga vai tā ir brīva lidojuma zona vai nē. Un otra ir vienkārši palikt tur pat, vienkārši novērot no uh, malas, un tas eh, tā ir šausmīga situācija gan mums visam. Paldies Kirilovkungam! Ungarjāno kungs. 16. Eh, februārī eh, bija iniciatīva no Francijas, eh, Pusko parakstīja Spānija, Kipra, Malta un cits te bija tā doma, ka austrum vidusjūras reģions saņem pārāk daudz finansējuma un dienvidu Mm, eh, vidusjūra mazāk. Šeit ir trīs iemesli. Pirmkārt, te ir eh, neprecīza statistika, un tas ir ļoti bīstams signāls mm, austrumiem un rada nevienlīdzības izjūtu. Kāda ir jūsu analīze šai eh, in iniciatīvai un kāds ietekmē kaimiņu attiecību politiku? Paldies! Tagad apkopēsim šo diskusiju. Lūdzu, vienu minūti. Paldies! Mēs eh, runājām, pārunājām jau jūsu ziņojumu mm, eh, cilvēktiesību komitejā Un kā tagad ir, kāda situācija ar Somāliju un Eritreju? Jūs teicāt, ka um, es, ka es vajadzētu sniegt viņiem palīdzību. Kā ir ar front, Frontex un mm, viņu uzdevumu? Gal galā viņi taču aizsargā mūsu robežas. Un arī Financial, Financial Times avīzē šodien bija teikts, ka Um, ka vajadzētu um, uh, pieņemt šo kuģi no Lībijas, tas ir no valsts, kas, kur ir notiek pilsoņu karš. Tātad kā ir ar uh, uh palīdzību šajā gadījumā? Paldies liels! Mums ir četras minū, minūtes līdz uh, sanāksmes beigām, bet mums Eh, tomēr būs laiks, eh, Kamzākungs, eh, jums sniegt atbildi. Paldies, priekšsēdētājkungs. Paldies, ka uzklausījāt mani jau pašā sākumā un par jūsu pienesumu un par jūsu jautājumiem. Uzskatu, ka ir pareizi, ja mēs sakam, ka tas, ko mēs redzam dienos, ir vienkārši pārsniedzis visas uh, robežas. Eiropas sa, uh, sabiedrība Briselē un dalībvalstu uh, galvaspilsētās, arī Eiropas parlamentā tas viss tiek pārunāts un es ceru, ka tiks eh, pareizi raksturīta šī situācija. Te bija vairāk jautājumu, pirms es eh, runāšu konkrētu. Te bija jautājumi, uz kuriem varbūt pat jūs labāk eh, atbild, kurus labāko atbildi varētu dot Katrīna Eštons kundze. Jo kas ir atbildīgs par uh, Uh, sabiedrības attieksmi. Uh, te jūs izteicāt arī līdzjūtību un izpratni. Man ir grūti komentēt par šiem jautājumiem, bet es ļoti labi zinu, ka jūs neizvaraties. Jūs izmantojat jebkuru doto iespēju, uh, pat ierobežotos apstākļos, uh, nenosakot politisku priekšrocības e, un mēģināt diskutēt par šiem jautājumiem visaptveroši. Mans ziņojums šodien e, mēģina skatīties arī uz nākotni. Es jau izteicu komentāru šodien un arī agrāk. par to, kā mēs varam dažreiz pieļaut ne, nelielus kompromisus, lai nodrošinātu savu pieeju. Un ar jūsu atbalstu eh, un tik tiešām, eh, ka, ka mēs runājam par partnerību, lai ieviestu izmaiņas komisija, eh, ko mēs pārspriežam to komisijā, mēs redzam, ka ir svarīgi saprast, ka ar šo eh, ar šo sazināšanos ar vidusjūras valstīm un par spriešanu par to mēs esam atbildējuši uz jautājumiem, ko Eiropas Savienība ir gatava darīt, cik tālu tā ir gatava iet attiecībā uz dienvidi eh, kaimiņiem, eh, uz attīstībušiem valstīm, kas jau ir uzsākušas ceļu uz demokrātisku procesu. Otrs jautājums, ko darīsim ar tām valstīm, kas tikai vēl piesakās reformām, ko darīt ar valstīm, kas pat nedomā par ievies kādas izmaiņas savā reģionā. Un mums visiem ir svarīgi saprast, ka komunikācija, eh, paziņojums, ko mēs eh, pieņemam šodien, uh, nav izolēts gadījums, tas, tā ir sastāvdaļa mm, Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanas process. Mums ir jāatbild uz šiem daudz uh, grūtākiem jautājumiem, un cerams, ka mēs neizvairīsimies un atbildēsim ar uz tiem jautājumiem, kas tika uzdota gan šī komitejā, gan citur kāds būs iegūms procesa rezultātā gan dienvidos, gan austrumos. Ir nepieciešama kompleksa pieeja, kas, eh, kam nepieciešams gan instruments, arī stratēģija un arī vīzija. Kāds eh, mehānisms darbosies šoreiz? Viena lieta ir mana apņemšanās, manas saistības šīs komitejas priekšā. Otkārt, mana apņemšanās visas komisijas, no visas komisijas puses šajā jautājumā. To ir vairāk arī ir eh, norādījis augstā pārstāvu un priekšsēdētājs Baroso. Un tālāk uh, ir jādefinē eh, Eiropas eh, kaimiņa attiecība politika. Un es priecājos redzēt, ka šī politika eh, komisija jau nav tikai mans atbildības sloks, bet visas komisijas atbildības sloks. Un ar šī instrumenta palīdzību mums ir iespēja uh, E, e, tiešām iz, izlietot savu naudu tur, kur ir mūsu intereses. Mums šeit nav nekādas uh, uh, konkurējuša faktora. Un mēs šeit iesaistam uh, Eh, arī eh, ārējās eh, Eiropas ārējās darbības dienestu un izmantojam konsultācijas un apspriedes tā, lai vērtības un intereses pilnībā atbilstu viena otrai politikas veidošanas gaitā. Šodien es uzdodu jums visiem jautājumu un lūgumu arī, Eh, sekot eh, eh, šī ziņojuma gaitai, ko mēs pieņemam 8. martā, un tur ir norādīti 25 konkrēti pasākumi, par kuriem komisija ir atbildīga, kādu ceļa kartu, kādas vadlīnijas mēs izvēlamies, lai to sasniegtu. Un uh, Es arī lūdzu eh, kolēģiju eh, sniegt eh, atbalstu rīcības grupai tā, lai šie 25 instrumenti tik tiešām tik ieviesti. Uh, uh, Un uh, šī uzraudzības grupa, protams, ka tā būs pārstāvēta gan ārējās darbības dienestā, gan arī komisijā tā atskaitīties abiem šiem dienestiem. Vēl bez tam mēs šodien esam uzsākuši ārkārtīgi svarīgu un vajadzīgu procesu, kas turpināsies kādu laiku. Proti mēs mēģinam izvērtēt visas eh, tās programmas, kurās mums ir kaimiņattiecība politikas instrumenti. Mēs sāksim tos pārskatīt sākumā dienvidos un pēc tam pāriesim uz austrumiem. Mēs izskatīsim, kā tiek izmantota finanšu palīdzība. Mēs vienmēr sakam, ka šī pārskatīšana ir nepieciešama un bieži vien mēs uzmanību vairāk vēršam uz konkrētiem jautājumiem un tā arī turpināsim. Es apsolu, ka es atgriezīšos parlamentā, piedalīšos eh, tādā formātā, kādā jūs izvēlēsieties diskusijās, un esmu gatavs par šo jautājumu ar jums diskutēt, lai būtu pilnīgi skaidrs un lai būtu pilnīga pārliecība par to, ka viss, ko mēs darām, ir caurskatāms un ticams. Runājot par citiem deputātu uzdotajiem jautājumiem, piemēram, Salafrankas kunga jautājumu par finansējumu pārskatīšanu. Tātad, kā finansējumu vajadzētu izmantot īslaicīgu mērķu sasniegšanai? Mēs eh, vēlamies izveidot savu veidu nacionālas indikatīvās programmas, pie tam atcerēsimies, ka mēs runājam par milzīgām naudas summām. Piemēram, no 11. līdz 13. gadam atvēlētā summa ir 4 miljardi eiro, protams, visam reģionam. Tas pats attiecas arī uz budžeta kategoriju numur 4. Mēs neskatāmies un nemeklējam papildus rezerves. Nav jau tā, ka kaut kur vēl ir aizkavējusies un palikusi nauda tādā vai citā kategorijā. Nē, mēs izvērtējam patreizējās programmas un izvērtējam kaimiņattiecību politikas karstākās vajadzības, un jautājums par to, vai mums ir nepieciešama papildus nauda konkrētajam laika periodam. Vēl bez tam varbūt vajadzētu pārskatīt naudas adekvātāku izmantošanu šajā kaimiņa attiecību politikas institūtā. Es domāju, ka vēl ir pāragri šajās diskusijās runāt par šiem jautājumiem, un tomēr jau šobrīd ir skaidrs, ka noteikta naudas summa, kas ir atvēlēta, tā ir liela. Protams, eh, ir arī citi naudas avoti, un tā ir partnerība ar starptautiskajiem finanšu instrumentiem. Un, eh, protams, ka mums vajadzētu raudzīties arī uz citiem finansējuma avotiem, tādiem kā, piemēram, labāk izmantot kaimiņattiecību politikas investīciju instrumentus un tā tālāk. Bet brīdī, kad reformu un pārskata process būs beidzies, protams, to mēs veiksim arī saistībā ar ceturto budžeta kategoriju, tad pirmais, ko mēs darīsim, sazināsimies ar jums un informēsim jūs par to, par kādu naudu mēs runājam, cik daudz un kam. Keizers kundze uzdeva ļoti svarīgu jautājumu par mehānismiem. Es mēģināju atbildēt uz to, tātad kādā veidā tas strādā, un es uz to atbildēšu arī nākamreiz. Mēs par to domājam, pie tam domājam ne tikai mēs, birokrāti Briselē, bet arī dalību valstsmā. Un patreiz notiekošās dramatiskās izmaiņas reāli politiku pārbīda uz tādu situāciju, lai vārdiem sekot arī darbi. Un esam pilnīgi pārliecināts, ka šobrīd mums ir vajadzīgie mehānismi, un mums ir arī pārliecība par to, kā šos mehānismus pareizi izmantot. Esmu pārliecināts, ka jūsu uzdotais jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, bet, protams, Flotras kundze jautāja par to, ko darīt ar Kadafī. Ir izveidota īpaša bēgļu grupas uzraudzības komiteja. Jāsaka, es nepiedalījos Eiropas eh, padomē piekdien notikušajā sēdē, taču pagājušajā nedēļā komisāru kolēģijā par šo jautājumu runāju, tā kā komisāri par to ir informēti. Un eh, mana kolēģe Georgievs kundze ir apņēmusies sazināties ar dalību valstīm un rast risinājumu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku tiktu piešķirts bēgļu saturs un mēs tiem palīdzētu. Tas, ko es šeit esmu pateikusi, jūs varbūt izdarījāt secinājumu, ka es neesmu vismaz patreizējā etapā, nē, ka es nepiekrītu, lai nauda no kaimiņa attiecību politikas austrumu spārna pārvietotos uz dienvidu. Bet es domāju, ka jums ir tapis skaidrs, ka es pilnīgi noteikti iestājos par to, lai nauda sekotu darbiem un vajadzībām. Reformas ir nepieciešamas ir nepieciešama demokrātiska pārēja pie tam patiesa demokratizācija, ne tikai vizuāla. Šobrīd jau ir skaidrs, ka visa Eiropa seko līdzi izmaiņām dienvidos, un tāpat tam seko līdzi arī mūsu kaimiņa attiecību austrumu partneri. Un, protams, ka viņi pēc iespējas lielākā un labākā mērā izmanto šos resursus. Cilvēka attiecība jautājums, un tas arī ir pēdējie, viens no pēdējiem jautājumiem, kas tika uzdots un uz ko es atbildēšu, Tas ir ārkārtīgi karsts kartupelis. Es jau kolēģiem esmu atkārtot uzsvērs, ka es vienmēr esmu gatavs uzstāties cilvēktiesību apakškomitejā un izveidot kontaktus tur, runādams par šo elementu svarīgumu kaimiņattiecību politikas gaismā. And let me stop, Mr. Chairman. Un tad es arī tiešām beigšu savu sakāmo. Lieliski turpina priekšsēdētājs. Lieliski. Jūs bijāt precīzi, jūs runājāt 15 minūtes, kā es jums atvēlēju, un jūs atbildējāt uz jautājumiem. Šobrīd laikam visiem ir skaidrs, ka visi komisāri, kur ir uzstājušies mūsu priekšā šajā komitejā. Jūs esat viens no efektīvākajiem un palīdzēt vēlošākamajies. Jūs eh, esat izgaismojis visu jautājumu sarežģītību, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī nākotnē mums sadarbība veidosies tikpat cieša un auglīga. Novēlu jums visu to labāko jūs tālākajā darbā. Novēlu arī mūsu sadarbībai auglīgu augsni, un mums visiem ir laiks un viela pārdomām, un mums katram ir mūsu institucionālā atbildība īstenojama. Līdz ar to mēs esam nonākuši līdz šās sēdes beigām. Tiekamies 22. martā pulkstens 9. lai jums jauks vakars!